Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Labdien visiem. Un es gribētu sveikt jūs visus uz otro paneļdiskusiju, kur būs runa par darba e, kombinēšanu ar privāto dzīvi un ilgspējīgu darbu dzīves gaitā. Es vadīšu šo diskusiju, esmu Marijana Harkina, un no manis pa labi un pa kreisi ir ļoti augstu godājami viesi, kurus tūlīt arī stādīšu priekšā. Bet vienkārši ievadam es eh, izteikšos pāris minūšu ietvaros, mēs jau sākam ar eh, novēlošanos, bet eh, vēlāk ievērosim laiku. Tātad, ko mēs šodien vērtēsim? Mēs skatīsim dzīves cikla pieeju, un tas ir ļoti svarīgi mums visiem. Kādreiz es domāju, ka tas bija, ir svarīgāk sievietēm nekā vīriešiem, jo sievietēm ir arī aprūpas pienākumi, bet tas mainās, un tāpēc jebkura pieeja, ko mēs izvēlamies šajā jomā, ir jāveido tā, lai tā būtu dzimuma neitrāla. Ko tad mēs šobrīd skatām uh, Eiropas līmenī? Bērnu kopšanas atvaļinājums, uh, gaidām komisijas paziņojumu par uh, darbu un privātās dzīves savienojamību, uh, priekšsēdētājs Junkers uh, runāja par uh, sociālo tiesību pīlāru, un es ceru, ka šajā paziņojumā par uh, darbu un privātās dzīves līdzsvaru arī redzēsim kaut ko par aprūpi, un arī par to, kā saglabāt vecāku gadgājumu cilvēkus ilgāk darba tirgu. Es uh, pagājušajā nedēļā biju Slovenijā konferencē, kur mēs skatījām šo jautājumu, bet no pensiju perspektīvas. Uh, par to, vai eh, tās ir atbilstošas un ilgtspējīgas. Un mēs arī vērtējam veselīgas eh, darba vietas, kancerogēnu direktīva šobrīd tiek skatīta. Un mēs arī skatāmies, kā pārkvalificēt un uh, celt darba ņēmēju kvalifikāciju. Un Eiropas Savienība tikko ir ratificējusi uh, Eh, ANO konvenciju eh, par personām ar īpašām vajadzībām. Tas arī nes līdz zināmas saistības. Protams, nediskriminācija ir joprojām aktuāls jautājums, pienācīga eh, darba jautājums, kā mēs varam panākt, ka cilvēki arī gūst pienācīgu atalgojumu, minimālās algas jautājums, kā to lietot, lai novērstu nabadzību. Uh, digitālās sabiedrības izaicinājums. Šorīt es uzstājos uh, konferencē, kur bija sievietes uzņēmējas un visas bija iesaistīts IKT sektorā. Un viena no lietām, ko mēs zinām par šo nozari, ir tas, ka tas uh, nes līdzi elastību, bet tas arī var nes līdzi nedrošību. Un abas šīs lietas uh, arī nodarbina ļoti lielā mērā mūsu darba ņēmējs, un tāpēc mums ļoti rūpīgi ir jāskata digitāla ekonomika un tās ietekme. Ir citi jautājumi, kā mums veidot pienācīgu darba kārtību pienācīgajam darbam. Bet es esmu tikai priekšsādātāji. Eksperti ir šeit, un es ar lielu prieku došu vārdu vispirms manam kolēģim Olem Kristensenam, kurš ir sociāldemokrāta grupas deputāts un viens no vadošajiem uh, um, deputātiem, uh, deputātiem uh, nodarbinātiem sociālo lietu komitejā. Jā, es nedaudz pārsteidzos, es atvainojos. No manis pa kreisi e, ir Grēte Vermēlena, kura ir vecākā programma vadītāja attiecībā uz darba apstākļiem un rūpniecības attiecībām Eurofonda organizācijā. Un jums tagad vārds. Paldies! Uh, Eh, savā prezentācijā es eh, runāšu par virkni jautājumu, kas tika apspriest, tiks apspriest šo pēcpusdienu, un tie ir saistīti arī ar darba kvalitāti, ko apskatījām šorīt, bet tagad runāsim vairāk par eh, to, kādas ir attiecības starp darbu un darba ņēmēju, un kā tas var mainīties dzīves laikā. Mēs raugāmies arī uz koncepciju, ko mēs saucam par darba ilgtspējību. Uh, Mēs eh, runāsim arī par eh, veselību darba vietā, arī par to, kā savienot darbu un privāto dzīvi, un izteikšos arī par dzīves, eh, dzimumu līdztiesību. Tātad, Eurofanda koncepcijā par eh, ilgspējīgu darbu dzīves gaitā, šeit ir divi svarīgi elementi. Pirmkārt, ir jānodrošina, lai vairāk cilvēku var piedalīties darba tirgu. Mēs runājam par iekļaujošu darba tirgu, par to, kā uzlabot eh, nodarbinātības eh, procentu, piemēram, kā iekļaut cilvēkus, kas tagad nestrādā, kam ir veselības problēmas un tā tālāk un jānodrošina, lai cilvēki būtu spējīgi un gribētu strādāt līdz pat pensionāšanās vecumam un vēl pēc tam. Tātad ir jāveido uh, resursi, uh, arī personīgie resursi, prasmes, uh, veselība jāuztur, lai cilvēki varētu strādāt ilgāk. Un šajā sesijā mēs pievērsīsimies galvenokārt uh, tiem apstākļiem, kas veicina uh, ilgāku darba dzīvi. Uh, Tas var būt saistīts vai no nu ar eh, preventīvu un proaktīvu pieeju, kas varētu palīdzēt. Mēs eh, skatīsim arī, kāda ir veselīga darba dzīve un kā konkrētas situācijas eh, var ņemt vērā, lai darba ņēmē varētu turpināt strādāt. Ir e, divi elementi. Pirmkārt, darba vieta, darbs un darba kvalitāte ko Aņes šorīt jau prezentēja, un tas tika apspriests uh, paneļa diskusijā, un mēs redzējām, ka labi darba apstākļi un darba kvalitāte ir ļoti nozīmīgi, lai uh, cilvēki varētu turpināt strādāt vienā darba vietā ilgu laiku, un to var darīt ar likumdošanu, ar politikām, ar darba koplīgumiem, un darba vietas prakse arī šeit ir svarīga, bet tas jau tika apspriests pirmajā sesijā. Uh, mēs varētu pie tā atgriezties arī vēl šajā sesijā, bet mēs tomēr uh, pievērsīsimies vairāk darba ņēmējam un tam, lai viņi varētu turpināt strādāt pēc iespējas ilgāk visas savas darba dzīves laikā. Tas nozīmē, ka mums varētu būt jāņem vērā viņu īpašie apstākļi dažādos dzīves posmos, Mēs skatīsim arī dažāda uh, gadagājuma uh, strādne, strādājošos, mēs skatīsim dažādus jautājumus, kā darbs ir jāpiemēro veselības aspektiem, un to var arī veicināt ar politiku un subsīdiju starpniecību, par ko varētu vienoties sociālie partneri. Un veselības jautājumus uh, var skatīt kā ar darbu saistītus vai nesaistītus. Proti, kādam uh, strādājošam var būt uh, īpašas vajadzības, bet viņš tomēr varbūt var atgriezties darba dzīvē. Un vēl viens jautājums, ko gribētu plaši apspriest, ir atbildība uh, aprūpes jomā, kas attiec varbūt uz bērniem, uz mazbērniem vai citiem, citām atkarīgajām personām, piemēram, uh, radinieki, kam ir īpašas vajadzības, uh, jūsu vecāki vai partners varbūt. Un ir dažādi veidi, kā to risināt. Mēs galvenokārt uh, pievērsīsimies darba vides praksei un uh, mehānismiem, kā uh, Uh, varētu atvieglot strādājošajiem šo te uh, aprūpas pienākumu samērošanu, salāgošanu ar um, darbu. Bet šeit ir jārunā arī par bērnu kopšanas atvaļinājumu, par varbūt aprūpas atvaļinājumu, bet ir svarīgas arī uh, tādas iestādes kā bērnu dārzi, uh, pēcstundu um, aprūpe un tā tālāk. Bet varbūt arī jārunā par personām, kas var palīdzēt cilvēkiem. Uh, lai uh, cilvēki varētu turpināt strādāt. Un vajadzības eh, nav vienmēr vienādas, un tāpēc nevar būt vienāda risinājuma. Un vēl viena lieta, protams, ir arī, eh, kā samazināt jūsu darba stundas, uh, arī varētu būt labs risinājums. Tātad risinājums vienmēr nebūs vienāds uh, dažādos dzīves posmos, uh, jo aprūpas vajadzības, kāds ir attiecībā uz maziem bērniem, ir ļoti atšķirīgas no uh, tām, kas ir eh, vajadzīgas, ja jums ir veci vecāki, jums varbūt jāpalīdz viņiem iepirkties vai aiziet pie ārsta. Tātad tās ir pilnīgi savādākas lietas, un tāpēc ir vajadzīgi dažādi risinājumi. Un vēl ir citi elementi, runājot par darbņēmēju un viņu eh, privāto dzīvi, par to mēs nerunāsim, bet šeit ir jādomā arī par eh, nodarbināmību un par iespējām mainīt darbu un te jārunā arī par motivāciju. Un tagad pievērsīsimies eh, sesto, sastā Eiropas eh, ziņojuma par darba apstākļiem rezultātiem. Šeit mēs runājam par eh, vecumu, darbu un ilgspējīgu darbu. Mums ir jārunā par visu darba ņēmēju darba apstākļiem. Uh, Un runājot par to pielāgošanu, ir jāraugās ne tikai uz vecāku atgājumu darbņēmējiem, bet uz visu da darba ciklu. Ir atšķirīgi apstākļi uh, jaunākiem un vecākiem darbņēmējiem. Jauniem varbūt ir fizikāli riski, ir riski, kas ir pastāv uh, visā dzīves laikā. Piemēram, uh, strādāšana naktī vai darba intensitāti. Uh, aizvien mazāk varbūt cilvēki ar to saskars, un tad visi arī ziņo, ka viņiem ir mazāk pieejas apmācībai, mazāk karjeras izrēģi un iespējas mācīties. Tātad, ja mēs vēlamies nodrošināt, lai darba ņēmēji strādā līdz vēlam vecumam, tad šie ir svarīgi faktori, kas jāpatur prātā. Mūsu ziņojumā parādās, ka 73% darba ņēmēju uh, Uh, varētu strādāt tādu vai līdzīgu darbu līdz 60 gadu vecumam. Un tiem, kam bija 55 gadi, mēs jautājām, vai viņi to varēs vēl darīt pēc pieciem gadiem. Tas uh, uh nozīmē, ka pārējie neuzskata, ka viņi varēs. Uh, un vīrieši uh, ir daudz drošāki, sakot, ka viņi varēs strādāt līdz 60 gadu vecumam nekā sievietes. Un, ja mēs raugāmies uz atšķirību starp dzimumiem, tad uh, Daudzās valstīs uh, tur nav liels atšķirības, bet ja mēs paraugāmies uz uh, strādājošajiem pēc 55 eh, gadu vecuma, tad tur šī atšķirība ir lielāka, līdz pat 20% punktiem. Uh, 18% strādājošo saka, ka viņi eh, labprāt strādāt pēc iespējas ilgāk, ja viņi var izvēlēties. Un tas ir labas ziņas. Citā pētījumā mēs eh, pētījām, kas ir stimuli. Tie nav tikai finansiāli iemesli, tas var būt arī sociālu kontaktu dēļ, eh, cilvēki grib darīt kaut ko vērtīgu un tā tālāk. Ilgtspējīgs darbs ir saistīts ar visiem darba uh, kvalitātes indikatoriem, izņemot atalgojumu. Šīs, šie zilie stabiņi ir pozitīvi, tātad šie indikatori tiek vērtēti pozitīvi, tātad ilgspējīgs darbs tiek saistīts ar visiem šiem darba kvalitātes indikatoriem, un tur ir pozitīvas asociācijas, jo ir šie zilie stabiņi. Tas nozīmē, ka, ja Eh, tur ir negatīvs rezultāts, ka tas ietekmē negatīvi. Un, ja mēs skatījām darba apstākļus eh, atsevišķi, tad fizikāli riski, maiņu darbs, nakts darbs, eh, bailes zaudēt darbu un netaisnīga attieksme, un jo īpaši um, nelabvēlīga attieksme un uh, Eh, tāda attieksme darba vietā, kas nav pieņemama, tad cilvēkiem drīzāk negribētos strādāt ilgāk. Eh, laba sociālā vīde, atzinība par darbu, atzinība no kolēģiem, eh, jēgspilns darbs un iespēja īstermiņā ņemt brīvas dienas, lai rūpētos par citām lietām, tas viss pozitīvi ietekmē. Un šajā grafikā jūs redzat, uh, rezultātus, kas ir prezentēti pa valstīm. Jo tumšāka ir valsts, jo lielāks skaits darba ņēmēju saka, ka viņu darba vieta ir ilgspējīga, ka viņa darbs ir ilgspējīgs. Un kā jau iepriekš teicu, 73% uh, darba ņēmēji teica, ka viņi varētu strādāt līdz 60 gadam, un vairāk kā 80% uh, Vācijā, Portugālē, Dānijā, Zviedrijā, Itālijā un Īrijā, saka, un mazāk kā 60% Turcijā, Francijā, Slovenijā. Tās ir tās valstis, kuras uh, ir visredzamākās kā gaišās valstis. Uh. Un tad par uh, darba uh, kvalitāti un veselību. Nākamais jautājums. Saikne starp darba kvalitāti un veselību ir ļoti kompleksa, un tur ir divi virzieni. Uh, Darba apstākļi var ietekmēt veselību, bet veselības situācija, kāda ir darbņēmējiem, arī ietekmē to darbu, ko viņi var veikt. Un ietekmē uz veselību ir uh, tāds, eh, tāda novēlota ietekme, un ir arī darba ņēmēji, kas varbūt atstāja darba tirgu tieši savas veselības situācijas dēļ. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ietekmē uh, iespēju turpināt strādāt, un uh, arī ilgtspēju, es atvainojos, iekļaujošu darba tirgu. Mūsu aptaujā 26% novērtēja, ka tas ietekmē negatīvi viņus, 6% no darba ņēmējiem ir ar, ar risku, ka viņiem varētu būt mentālās veselības problēmas, arī uh, muskuļu un kaulu problēmas, nogurums uh, un miega problēmas. Bija arī jautājumi aptaujā par to, kā integrēt darba ņēmējs ar hroniskām saslimšanām, un vairāk kā 20% atzīst, ka viņiem ir hroniska slimība, kas ilgst 6 mēnešus vai ilgāk. Tas vairāk attiec uz jā, vecākiem cilvēkiem, 12% zem 35 gadiem 25%, tātad ceturtā daļa vecumā virs 50 gadiem saka, ka viņiem ir šīs ilgtermiņa saslimšanas. Un tas arī ir jāpatur prātā, ja vēlamies nodrošināt, kā cilvēku var turpināt strādāt. Trešdaļa teica, ka viņu darba vieta vai darba laiks ir pielāgots viņu veselības situācijai. Un ceturtā daļa saka, ka nākotnē tas tiks darīts vēl vairāk. Tātad atgriežoties pie šiem indikatoriem, kā jau es teicu, kreisajā pusē, labajā pusē e, e, tur ir pozitīvas asociācijas un uz e, kreiso pusi ir negatīvs. Un oranžais ir negatīvs un zilais ir pozitīvs. Um, tātad, ja sociālā vide ir um, tad jums var būt galvas sāpes un miega problēmas, ja ir fiziskā vīde, tad negatīvi tad var būt muguras sāpes, bet arī nogurums un intensīvs darbs, tad tur cilvēki bieži vien ziņo par miega problēmām sliktas darba izredzes vai bailes zaudēt darbu, tur cilvēkiem uh, visdrīzāk uh, ir tā, ka viņi nevar mierīgi nogulēt, ka viņi mostas augšā un uh, slikta um, darba vietas kvalitāte to visu ietekmē. Ja ir vairāk uh, pr prasmes un uh, atbildība, tad uh, ir mazāk šīs veselības problēmas. Un tad pāriesim pie cita jautājuma Skatīsim, kā salāgot eh, darbu un privāto dzīvi. 19% eh, darba ņēmēji ziņoja, ka viņiem ir eh, slikts līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi. 81% ziņo, ka ir pozitīva šī pieredze. Vairāk vīrieši uh, saka, ka viņiem ir slikts šis līdzsvars, jo sievietes bieži vien apzināti izvēlas sev labvēlīgāku darba režīmu. Bet mēs redzēsim arī, ka sievietes dara vairāk šo, no šī te neapmaksātā darba. Un visintensīvākais laiks ir tad, kad ir bērni. Tātad eh, darba un privātās dzīves līdzsvars eh, negatīvi tiek asociēts ar garām darba stundām un pozitīvi asociēts ar iespēju um, bez ilga, ilga brīdinājuma paņemt brīvas dienas un izmantot arī attālinātu darbu. Tātad šeit uh, var redzēt, ka kā indikātori ietekmē uh, jūsu darba un privātās dzīves savienojamību. Tātad darba un privātās dzīves līdzsvars tiek ietekmēts gan pozitīvi, gan negatīvi. Cilvēki daudzkārt ir eh, pārāk eh, noguruši pēc darba, lai vēl mājās darītu visādus darbus, un fizikālā vide um, bieži vien uh, liek cilvēkiem nogurt darbā, un arī intensīvs darbs uh, bieži vien ir tas, kas liek cilvēkiem teikt, ka cilvēki, ka viņi satraucas par savu uh, darba vietu. Es zinu, ka laika nav daudz, tāpēc turpināsim. Neapmaksāts tais darbs ir um, nevienlīdzīgi sadalīts. Tātad visintensīvākais laiks ir tad, kad uh, mājās ir bērni. Un uh, vīrieši, kas uh, veic šo neapmaksāto darbu, tās ir aprūps un uh, aktivitātes un mājas darbi, uh, vīrieši īpatsvars uh, pieaug, tas no piecām Eh, stundām nedēļā palielinās līdz 20 stundām nedēļā, ja ir bērni, un uh, sievietēm tas ir no 12 uz 30 stundām. Tad, kad bērni ir vecāki, tad uh, tas nedaudz samazinās, bet šī atšķirības starp dzimumiem saglabājas. Arī dzīves uh, noslēgumā, tātad darba dzīves beigās, uh, tad arī viņi cilvēki vairāk veic šo neapmaksāto darbu. Tātad um, darba un privātās dzīves saikne līdzsvars ir ļoti svarīgs un uh, īpašas uh, vajadzības var ņemt vērā dažādos līmenos, bet uh, da darba vīdes līmenis ir ļoti svarīgs. Un visi šie te likumdošanas un uh, normatīvie noteikumi, normatīvais ietvers ir ļoti svarīgs. Dažādas vajadzības eh, nozīmē, ka ir vajadzīgi dažādi risinājumi, tātad nevar būt tā, ka eh, viens risinājums der visiem, un šie so, risinājumi bieži vien būs arī tādi pagaidu risinājumi, un vēlāk būs vajadzīgi citi risinājumi. Dzimuma līdztiesība un eh, saskaņošana ir divas svarīgas dimensijas, kas ir jāņem vērā, lai nodrošinātu, ka cilvēki mm, strādā pēc iespējas ilgāk. Eiropā. Darba kvalitāte ir svarīga ilgtspējīgam darbam, ne tikai ietekmējot veselību, bet arī saistībā ar citām lietām, piemēram, darba un privātās dzīves savienojumību. Paldies! Well, thank you. Paldies! Nu, tagad, uzklausot šo informāciju, mēs saprotam, cik relevanti ir jūsu organizācijas darbība, identificējot sociālā, sociālās problēmas, ņemot vērā darbaņēmēju aptauju par situāciju darba vietām. Es eh, tagad nerunāšu ilgi, eh, pataupīsim laiku diskusijām pēc tam. Tā kā eh, Ole, nu, pienākus tava kārta, uh, viens no galvenajiem darboņiem uh, Emplu komitejā, es un te grupas pārstāvis Olve Kristensens. Paldies, esmu strādājis pie veselības drošības um, uh, likumdošanas akta, uzklausīju komisijas paziņojumu šajā sakarā un uzskatu, ka mums jādara viss, lai darbs kļūtu ilgtspējīgāks, nepieciešama augstas kvalitātes dokumentācija, kā mēs te dzirdējam. Ja, ja mums ir dokumenti, tad mēs varam aktīvāk rīkoties pie svarīgiem jautājumiem. Mums ir arī nepieciešami minimāli juridiskie standarti pie mm, arotslimībām, pie veselības un drošības jautājumiem ES, un mēs gaidām komisijas mm, priekšlikumus šajā ziņā. Un ceru, ka veselība un drošība tiks atvēlēts ambicioz um, uh, elements, teksta elements komisijas uh, nākamajā priekšlikumā, kam jāparādās decembrī, bet, lai tas tā notiktu, mums arī jāizdara spiediens uz komisiju, lai uh, atspogļot mūsu ambīciju līmeni. Veselība drošība. Eiropas parlamentā te veidojas pārs, vairākums, pārliecinoši vairākums, kas uzskata šo lietu par prioritāro. Arī darbiņēmēji var daudz ko darīt, pateicoties sociālajam dialogam, var virzīt uz priekšu interesantas idejas un priekšlikumus. Svarīgi ir fokusēties uz augstas kvalitātes darbiem. Esmu lepns par to, ka esmu no valsts, kur darbņēmēji tiešām var dzīvot uh, no tā, ko viņi nopelna. Var dzīvot pieklājīgi, sevi respektējot, uh, sev šo to atļaujoties, un tas ir lieliski. Bet principā, runājot par kopējo situāciju, ja jums jādefinē darbs, kas nav augstas kvalitātes darbs, tur pirmajā vietā cieši darba apstākļi, drošība darba vietā un alga. Bieži šādā situācijā cilvēkam jāstrādā divos darbos, lai nodrošinātu ģimeni ar ieņēmumu, ar ienākumiem, un tas brīžiem ir ārkārtīgi grūti. Uh, izdarāms praksē. Te varbūt jāpievēršas uh, psihosociāliem aspektiem, teiksim, uh, slimības, uh, skeleta problēmas, visādas citas psiholoģiskās traumas. Paskatieties uz dažādām kompānijām uz darba devējiem. Ja darba devējs nodrošinā labus darba apstākļus, tad darba ņēmēji tik bieži neslimo, strādā labāk, paliek savā postenī ilgāk. Mums ir veselības aprūpas sistēma, mums ir sociālais nodrošinājums, bet um, tas izmaksā ļoti dārgi dalību valstīm. Uh, Šādi šīs izmaksas varētu samazināt, ja jums būtu vairāk veselības un drošības darba vietā. Uzskatu, ka tas ir svarīgi arī darba devējiem. Esmu sociālists, bet eh, arī darba devējiem ir svarīgi koncentrēties uz darba ņēmējiem kā uz resursu, nevis uz izmaksu faktoru lai darba ņēmēji varētu attīstīt savu darba vietu un palīdzēt attīstīties arī kompānijai, kur viņi strādā, palīdzot attīstīties arī visai valstī kopumā. Tas ir ļoti svarīgi. Te var runāt par ļoti plašu iniciatīvu klāstu sociālajā jomā, eh, politiķi, komisija, Ļoti labi, ka tagad mums parādās mm, šis priekšlikums kā daļa no šīs plašākās iniciatīvas. Lielas paldies, Ole! Mm. Bet es te atturēšos no runāšanas, jo es tiešām vēlos, lai beigās mums būtu šīs pusstunda diskusijām, un es stingri pie tā pieturēšos. Un tagad vēlos stādīt priekšā Kristu Sēdlečeku, kas ir Eiropas eh, veselības drošības aģentūras direktore. EU, es, oš, OSHA direktore. Paldies un vēlos pateikties par ielūgumu un Eurofound par veikto pētījumu un aptauju un aptaujas rezultātu apkopošanu. Juans, Anģies, liels paldies! Mums bija iespēja iepazīties ar rezultātiem, faktiem un skaitļiem nedaudz uh, ātrāk par pārējiem un šodien mēs uh, palaidām jaunu instrumentu mūsu tīmekļa vietnē vizualizācijas instrumentu. Un nu, jūs varat pastāstīt nedaudz par kontekstu, bet, nu, principā tur tas viss ir izskaidrots, un tur jūs atradīsiet faktus, skaitļus par Eiropu un ārpus Eiropas, par menedžmentu, par um, darba spēku, par dažādiem darba apstākļiem, dažādiem faktoriem. Tas ļoti labi saskan ar to, ko mēs dzirdējām šodien rītā. Varbūt izskaidrošu nedaudz, ko es Oša dara, lai padarītu darbu ilgtspējīgāku. Mēs koncentrējamies uz drošību un veselību darba vietām, bet mm, ik mm, pēc diviem gadiem mēs organizējam mm, veselības un drošības kampaņu ar fokusu uz darba vietām. Uh, Un uh, tagad uh, mēs redzam, cik ļoti politikas līmenī ir uh, dalībvalstis kompānijas, sociālajie partneri ir ieinteresēti šajā pasākumā, šajā kampaņā, lai uh, uzkrautu pieredzi, lai, uh, lai gūtu zināšanas, lai saprastu, kādi instrumenti uh, būtu viņu rīcībā, lai uh, uzlabot veselību drošību darba vietām. Pamatojums tam visam bija pilotprojekts, ko pieprasījām no eh, daļai no jums, daļai no komisijas, mm, lai eh, īstenotu šo pilotu projektu par eh, veselību drošību darba vietā ar fokusu uz vecāka gadagājuma cilvēkiem. Uh, Mēs izanalizējām situāciju visās dalībvalstīs un ārpus Eiropas. Paskatījāmies, kas uh, notiek šobrīd ar um, vecāka gada gan cilvēkiem, kā viņam klājas darba vietā, kādi ir veselības drošības apstākļi, uh, kādi instrumenti ir, lai tos uzlabotu. Tad mēs papētējām uh, rehabilitācijas un atgriešanās darbā politikas un uh, iniciatīvas, kas pastāv reģionāli, nacionāli un tad arī uzņēmumu līmenī. Esam papētījuši arī pārāku prakses, un tā tas viss sākās. Tagad uh, esam nonākuši fāzē, kurā mūsu tīmekļa vietnē publiskota 28 valstu ziņojumi. Jūs varat redzēt, kas notiek nacionālā līmenī. Mums ir ziņojumi arī par uh, atsevišķo gadījumu pētījumiem par rehabilitācijas situāciju, par to, kā cilvēki atgriežas darba vietā pēc prombūtnes. Nu, es to pieminu, jo tas ļoti labi papildina to, ko mēs dzirdējām no, no rīta, visus šos faktus un skaitļus. Tas tā kā noapaļo visu šo struktūrālo kontekstu. Tā tad eh, mēs tur esam mm, iezīmējuši visas nacionālās stratēģijas un iniciatīvas eh, pa valstīm. To visu esmu klasificējuši, to visu var atrast mūsu tīmekļa vietnē. Bet īsumā eh, par to, ko mēs esam secinājuši. Tikai nedaudzas valstis Eiropā šai ziņā ir veiksmīgas. Kāpēc? jo tām izdodas pieiet holistiski šim jautājumam savā nacionālajā politikā. Viņi integrē šo prioritāti dažādās politikās un sadarbojas, rūpējoties par nodarbinātību un uh, darba spēku kapacitāti, teiksim, sociālajā jomā, nodarbinātība, veselība, drošība darba vieta, publiskā veselība, izglītība un vienlīdzīga izturēšanās ir šīs jomas, kas te ir svarīgas, un tad aktivitātes tiek koordinētas, tiek finansētas, tiek veicināts sociālais dialogs, kas ir ļoti svarīgs panākumiem un vēstījums, kas mums ir šodien visi tagad uh, paaugstina pensionēšanās vecumu. Mēs nevēlamies nekādas reformas eh, šajā sektorā, eh, ja nepastāv iniciatīvu, lai nodrošinātu darba ņēmēju uh, darba kapacitāti. Ja netiek apstiprināta pieeja, netiek izstrādāta attiecīga politika, ja nenotiek uh, Eh, konsekvents pastāvīgs sociālais dialogs, eh, tad mēs esam pret šādu veidu reformām. Un eh, īpaši mūs interesē rehabilitācija un atgriešanās darbā. Mm, šeit arī pavisam nedaudzas valstis veiksmīgi īsteno šo politiku, līdz ar to arī šeit ir milzīga vieta uzlabojumiem. Te nepieciešama integrētā politika un tāda ātra rēģēšana uzņēmumu līmenī, kā arī individualizētā pieeja. Katram jāsaņem individuālā palīdzība, un arī koordinācijas mehānisms ir svarīgs ne tikai politikas līmenī, sektoru līmenī vai apdrošināšanas līmenī, bet arī uzņēmumu līmenī. Tik tālu par rehabilitāciju un atgriešanos darba vietā, un tad ar akcentu uz veselību un drošību darba vietā. Ļoti svarīgi ir redzēt, kas sociālajiem partneriem, uzņēmumiem, darba devējiem un darba ņēmējiem ir svarīgi, lai uzlabotu situāciju darba vietā. Un kādi faktori to ietekmē? Mēs uh, uh, skatām tādu dzīves cikla pieju. Uh, Mēs nerunājam par noteiktu periodu, bet par visu uh, dzīvi un par to, ka uh, šai ietekmei jāsākas pēc iespējas ātrāk. Tad mēs esam iekļauši arī riska novērtējumu, mm, tā, ar uzsvaru uz daudzveidības aspektiem, tad visi riska faktori tur tiek izskatīti, teiksim, uh, kā notiek kā tiek veidota karjera, darba vietā, kā cilvēki tiek paaugstināti amatā, kā notiek komunikācija kolektīvā, vai tiek piedāvāta apmācība, kā tiek veicinātas līderības iemaņas, un tas pats sociālais dialogs, kas vienmēr ir svarīgs, kā arī darba ņēmēju pārstāvība uzņēmumos. Noslēgumā Mēs esam aplūkojuši daudzus līmeņus, uh, vienmēr atgriežoties pie veselības un drošības beigu beigās, un esam secinājuši, ka svarīgi visiem piedalīties šajā procesā, uh, lai nodrošinātu šo veselīgo uh, klimatu uzņēmumos. Mūs interesē ilgtspējīgs darbs, un šeit esam gatavi sniegt papildu informāciju um, ko daļai arī jau esam apkopojuši. Mums ir fakti un skaitļi apkopot, un tad uh, vēlamies um, pēc iespējas agrāk palīdzēt šiem cilvēkiem, nevis sākt uh, tikai ar vecumu grupu 50 plus, jo šādi cilvēki tiek labāk integrēt šajā ciklā. Un uh, vēlamies paredzēt instrumentus, lai sniegtu uh, Mm, adekvātu palīdzību. Īpaši MVU sektors mūs šeit interesē. Un, uh, protams, darba ņēmējiem jābūt iespēja vērsties pēc palīdzības pie vadības un šo palīdzību arī saņemtu. Tas viss, paldies! Paldies! Un uh, mēs varam secināt, ka es Oš un Jorafont lieliski sadarbojas daudzos līmeņos, un tas ir ļoti patīkami. Ļoti interesanti bija tas, ka jūs teicat, ka esat pret pensionēšanās vecuma reformām, ja par nodarbinātību uh, valsts nerūpējas uh, citu iniciatīvu palīdzību. Tagad vēl stādīt priekšā uh, citu emplu komitejas kolēģi Taķjana, kas pārstāv zaļo partiju un ļoti aktīvi darbojas emplu komiteja lūdzu. Uh, Paldies, Mārijana. Un paldies Eurofound par šo iespēju sanākt kopā šodien parunāt par šī ļoti interesantā pētījuma rezultātiem. Protams, tur niansētāk būs jāieskatās jūsu secinājumos, bet šeit tāpat ir pietiekams daudzums informācijas, ko skatīt. Septembrī tika pieņemts ziņojums uh, panārsēdē uh, par uh, tirgus apstākļu izveidošanu, kas labvēlīgi veicina mm, veselības drošības līdzsvaru darba vietā. FEM un EMPL komitejas strādāja pie šī ziņojuma, un līdzreferentes nebija liet, kolēģi no Lietuvas. Um, kuras vārds lūk mainās atkarībā no viņas ģimenes statusa, un, um, un es biju otrā līdzreferente. Es esmu no Latvijas. Tā tad bijām divas līdzreferentes no centriski kreisajām uh, partijām, no Baltijas uh, valstīm. Uh, Un īstenībā ši, šo ziņojumu plaši atbalstīja visi izņemot konservatīvos. Nu, un uh, galīgi labēji arī, protams, nu, eiroskeptiķi tā teikt, bet uh, pārējie mm, parlamentā atbalstīja šo mūsu ziņojumu. Un kāda tur bija mūsu pamatdoma? Mēs runājām par profesionālo un privāto dzīvi, tās apvienošanu, un privātums un privātā dzīve ir tikpat svarīga kā profesionālā. Tāds bija pamat secinājums. Un, lūk, privātās profesionālās uh, dzīves labs līdzsvars veicina mm, gan paša cilvēku labsajūtu, gan sabiedrības labsajūtu kā tādu. Mums arī izmantojām um, Eurofound veikt tos pētījumus un lielākoties uh, mūsu pozīcijas sakrīt ar jūsu secinājumiem. Un, nu, jāatzīst, ka nav viena risinājuma, kas būtu universāls visiem gadījumiem. Mēģinot samierināt privāto profesionālo dzīvi, daudzi ir atkarīgs no konteksta, no valsts, no uh, ģimenes sastāva, no daudziem citiem faktoriem. Mēs tad runājam netik sen par uh, eh, 8 plus 8 plus 8, kā sadalīja 24 uh, eh, stundas eh, dienā, tātad 8 stundas, 8 darbam, 8 privātai dzīvei. Uh, Nu, šis slavenais modelis tik labi nedarbojas. Cilvēki um, bieži ceļo, tas prasa laiku, mobilitāte tātad un arī tehnoloģijas, kas uh, pieļauj tēlēdarbu. Tas viss uh, darba apstākļus padara elastīgākus. Mūsu ziņojumā Mēs aplūkojam nenormatīvos priekšlikumus un normatīvus priekšlikumus. Normatīvu priekšlikumu skar, protams, Eiropas parlamenta priekšlikumus. Un ko mēs tur ierosinām? Visu pirms ģimenes ar bērniem. Un šeit um, paliek liela plaisa starp uh, vīriešu un sieviešu pienākumiem. Mūsu mērķis ir izveidot tādus apstākļus, lai bērni ģimenē netraucētu darbam, neapdraudētu darbu, neapdraudētu ģimeņu ienākumu un nenozīmētu uh, zemāku dzīves kvalitāti ģimenēm. Un, uh, lai to panāktu, mums vēl nepastāv uh, labs uh, juridiskais pamatojums uh, nedz Eiropas Savienībā, nedz atsevišķās valstīs. Tātad aicinām dalību valstis mūsu ziņojumā, kā arī sociālos partnerus pārdomāt eh, finanšu kompensācijas vecāku atvaļinājumam, ņemot vērā reģionālu adekvātu algu līmeni. Ar tādu domu, lai uh, veicinātu arī tēvus uh, doties uh, atvaļinājumā pēc bērna piedzimšanas. Mums arī bija vēl diskusija par pārceļamo vai nepārceļamo atvaļinājumu vai cauku atvaļinājumu. Daudz pārstāvi no kreiso grupām vēlējās šo nepārceļamo atvaļinājumu, bet uh, rezultātā konses uh, bija panākts, un ko arī atbalstīja visas grupas. Proti, liela, lielai uh, atvaļinājuma daļa jāpliek nepārceļamai, bet jāsaglabā zināmas elastīgums. Un ka šis vecāku atvaļinājums var sniegties tālāk par minimālo periodu un arī bērna vecums eh, var svārstīties, jābūt zināmam elastīgumam. Ziņojumu pieņēma, sagatavoja gan FAM, gan EMPL komitejas eh, divas, un tad mēs ļoti rūpējāmies par to, lai nodrošinātu vienlīdzīgu izturēšanos pret abiem dzimumiem, kā abi dzimumi jāskata pilnīgi vienlīdzīgi. Ko mēs piedāvājam kā normatīvos instrumentus? Mēs vēlamies eh, lai komisija nākt klājā ar eh, iniciatīvām tādām, kā uh, paternitātes uh, atvaļinājuma direktīva ar minimumu obligāts divas nedēļas pilnībā apmaksāts atvaļinājums. Un tad uh, pieminam citu direktīvu, ko, ko vēlētos diskutēt un skatīt. bērnu aprūpes atvaļinājuma direktīva. Un par aprūpi e, tādu situāciju, tai nepieciešams aizvien vairāk laika. Un te runa nav ne tikai par bērniem, starp citu, runa ir arī par e, vecākiem cilvēkiem, senioriem, invalīdiem, citiem, iespējams, sabiedrības uh, locekļiem. Vēlamies, lai šajā direktīvā tiktu iekļauti aprūpas kredīti, izmantojot uh, darba likumdošanu un sociālo nodrošinājumu likumdošanu gan vīriešiem, gan sievietēm. Ekvivalentus periodus uh, pensiju tiesību izveidošanai, lai pasargātu cilvēkus, kas uh, paņēma atvaļinājumu, lai uh, rūpētos bezmaksas par atkarīgo personu vai ģimenes locekli, lai tiktu novērtēts arī tās sniegums, ko šis cilvēks izdara, ka viņš palīdz sabiedrībai, jābūt arī šādam momentam direktīvām. Tātad arī šeit vēlamies, lai apropas direktīvā izskan skaidri uh, ka gan sieviete, gan vīrietis var uh, kādu aprūpēt. Ja jums ir jautājumi, tad es labprāt atbildēšu. Thank you for that, Tatiana. Paldies, Tatjanai! Jūs eh, pieminējāt eh, parlamenta izrādīto atbalstu, un, eh, protams, tas ir arī pierādījums jūsu ziņojumu kvalitātes raudzai. Un pēdējais runātājs ir Johans. Es pat jūsu uzvārdu neuzdrošinos izrunāt, bet jūs strādājat Eiropas komisijas Digi Justice un, un patērētāji. Vārds jums, paldies, priekšsēdētais kundze. Es esmu pēdējais eh, šajās paneļa diskusijās prezidijā sēdošais. Man eh, ir zināms ieskacējums, ko es vēlējos pateikt, bet eh, iespējams, ka nākšu klajā ar pretrunīgām idejām salīdzinot ar iepriekšējiem runātājiem. Bet, uh, ir tā, ka es piekrītu visam šeit izskanējušajam. Tomēr ceru, ka pēc tam mums būs eh, dzīvīgas debates. Vēlētos atgriezties pie eh, sestā Eiropas darba apstākļu pārskata ziņojuma un vēlētos savu teikto saslēgt kopā ar vairākiem dokumentiem, kur ir saistīti, pie kura mēs strādājam manā ģenerāla direkcijā. Tātad eh, šis ziņojums tajā ir aplūkots daudzas tēmas un visām pieskarties burtiski nav iespējams, vismaz detalizēti, nē, pieskaršos tikai dažām. Vēlējos pateikt, ka mūsu direkcijai ir eh, īpaši svarīgi arī darba un personīgās dzīves salīdzvarošana. Bet, eh, protams, es jau nezinu, ko komisija savā komunikē ierakstīs. Man tas šobrīd nav zināms, un eh, vēlētos vēlreiz uzsvērt tos momentus, kuri ir svarīgi cīņā pret diskrimināciju, jo cīņa pret diskrimināciju un dzimumu vienlīdzību bieži vien iet roku rokā. Un visbeidzot, pieskaršos arī <clears throat> diskriminācijai pēc vecuma, īpaši kas attiecās uz darba e, dzīvi. Un bija arī vairāk runātāji, kas pie tā pieskārās. Vispirms šajā pētījumā parādās vairāk secinājumu, kas politikas izstrādē šajā jomā ir īpaši svarīgi, bet um, šo jautājumu izskatīšanā ir jāņem vērā arī zināmas vīzijas, ko mēs vēlamies redzēt nākotnē, jo Dublinā, es zinu, eh, tapa runāts arī par septīto darba apstākļu pārskatu. Šajā pārskatā parādās vairāk interesanti secinājumi. Vispirms par strādājošo novecošanos. 2005. gadā 24% no strādājošajiem bija virs 50 gadu vecuma, bet tagad 15, 15. gadā šis eh, procents ir 31. Un tam, protams, ir būtisks eh, iespējas uz darba sagrupējumu. Bet tas eh, skaidri parāda, ka Eiropas Savienībai ir izdevies palielināt nodarbinātību. To var redzēt raugoties uz statistiku. Strādājušo skaits pieaug un domāju, ka šī tendence saglabāsies vēl vairākus gadus. Tāpēc eh, atrast piemērotu un adekvātu darbu vecāka gadagājuma strādājošiem kļūst ar vien nozīmīgāk. Dzimums segregācija darba tirgu joprojām ir neatrisināta problēma, bet um, ir arī tādi pētījuma rezultāti, kuri skaidri rāda, ka pēc kvalitatīviem kritērijiem izvērtējot, kļūst skaidrs, ka e, situācija nemaz nav tik dramatiska. Tāpēc, e, protams, no viena rakursa raugoties, skats būs tāds un no cita savukārt cits. Šajā pētījumā mēs e, tiešām pievērsām uzmanību dzimumu aspektam. Par uh, darba ilgtspējību un ar to saistītajiem jautājumiem. Patreizējās digitalizācijas pasaulē un darba vietu globalizācijas tendencēs. Tas parādās arī pētījumā. Pētījuma secinājumi sniedz tikai daļais atbildes uz virkni jautājumu. Um, the, uh ļoti interesants koeficients ir tā saucamais eh, darba laika kvalitātes indeks. Un eh, darba kvalitāte, salīdzinot eh, vīriešu un sieviešu nostrādāto laiku, nav nemaz tik liela. Tas bija ļoti interesants atradums. Tātad no vienas puses darba segregācija ir liela, bet runājot par darba kvalitātes atšķirībām, situācija nav nemaz tik slikta. Ir arī citi indeksi, piemēram, darba laiku regularitāte. Sievietes strādā šķiet regulārākas darba stundas kā vīrieši. Ir citi indeksi, kuri zināmā mērā ir saistīti ar cīņu pret diskrimināciju, ir tā saucamais sociālās gaisotnes indeks. Ļoti interesants parametrs, kurš savukārt sevī ietver 15 dažādus apakš indikātors. Un apvērstā sociālā rīcība ir ļoti interesants atradnes kas arī ietekmē politikas veidošanu. Vēlreiz atgriezīsimies pie dzimuma perspektīvas. Sievietes eh, menedžmentā, mene, augstākajā administra, augstākos administratīvos amatos. Eh, šis skaitlis pieaug un tendence turpinās un eh, arī to strādājušo skaits, kuru priekšnieks ir sievietes, pieaug. Un šobrīd, raugājoties uz strādājošām sievietēm, strādājošām sievietēm arī vairumam priekšnieces ir sievietes. No vienas puses uz šiem skaitļiem var skatīties kā uz darba tirgus segregāciju, bet no otras puses tas ir ļoti iepriecinošs rādījums. Ļoti daudz statistikas saistītas ar diskrimināciju, parāda arī e, sociālas tendences, tieši un netieši diskrimināciju. Un e, ir tādi statistikas dati, kurus tūkot nav nemaz tik viegli. Piemēram, e, diskriminācija pēc vecuma vai pēc dzimuma nevienmēr ir skaidrs, kā to tulkot, jo šie skaitļi ir ļoti zemi, un tas pats attiecās arī uz diskrimināciju ksenofobisku apsvērumu dēļ. Šeit diskriminācija ir ļoti zema, zem 3%, un es tomēr neticu, ka viss ir tik rožaini, kā statistika rāda. Tomēr um, Viens ir skaidrs, un tas parādās arī Eiro barometra aptaujās. Vecuma diskriminācija ir visbiežākā diskriminācijas forma darba vietā, tāpēc par to ir jācīnas. Ir viens temats, kuru vēlētos sīkāk izanalizēt šovakar. Un tas ir saistīts ar strādājošo novecošanos un kā pēc iespējas ilgāk saglabāt strādājošos darba tirgū, konkrēt arī darba vietā. E, šeit ienāk adekvāta mājokļa ideja. Ko tas nozīmē adekvāti? In, uh, in EU e Directive 2078. Tā tad eh, mums ir jānodrošina adekvātas darba apstākļi. Mums eh, nav pienākums nodrošināt eh, šādas apstākļas citām strādājošo kategorijām. Un tieši vecāku vecāka gadgājuma strādājošo īpašās vajadzības ir jāņem vērā. Ir viena trešdaļa no strādājošajiem, kuri aptaujās atzīst, ka viņu darba apstākļi ir vecumam piemēroti, bet eh, darba vietas piemērošanai būtu jātiec uz visiem strādājošajiem. Un e, strādājošajiem ar īpašām vajadzībām šī darba vietas piemērošana ir īpaši aktuāla. Pirms gada mēs e, īstenojām pētījumu darba vietas piemērošana strādājošajiem ar īpašām vajadzībām un e, Komisija ir apkopojusi datus par to, kāda ir situācija visās dalību valstīs, bet eh, vēlreiz runiet tikai un vienīgi par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet eh, tam tomēr vajadzētu būt plašāk skatītām. Thank you very much, Johan. And I... Paldies! Interesants diskusijas. Ir palikušas 25 minūtes. Pirmajai došu vārdu Vladimirai Drabalovai, kas ir Eiropas ekonomiskās un sociālās komitejas pārstāvis. Vladimira vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze, un vēlētos sveikt visus šajā lietainajā pēcpusdienā. Paldies, ka Arī EESC ir iespējas piedalīties šajās diskusijās. Brīdī, kad jūs eh, publicējāt savus datus, informācija bija kom... informācija bija konfidenciāla. Es pārstāvu strādājošos tādā plašākā skatījumā pārstāv arī darba tirgus sociālos partnerus, un daudzi kā Eiropas līmenī, tā arī dalību valstu līmenī izsaka dažādas idejas. Un e, strādājošo novecošanās ir ļoti nopietna problēma. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir inovatīva pieeja. Ūla un Krista to jau pieminēja. Un tieši tāpēc Eiropas sociālajie partneri vēlas panākt uz vecumu attiecināmu īpašu līgumu, kurā būtu ņemts vērā vecuma atšķirības. Uzņēmumos ir nepieciešami darbinieki, kuri pārstāvētu visu vecuma spektru - aktīvi, veseli, strādnieki, strādājošie, prasmīgi strādājošiem, aktīvi. Tas nozīmē, ka līdz pensionēšanai, juridiskajam pensionēšanās vecumam strādājošie strādā darba vietām. Un eh, pētījumā jūs jau pieminējāt parādījās, ka 89% ir apmierināti ar gaisotni darba vietā. Un tas ir ļoti svarīgi, jo pusi savas dzīves jau mēs pavadam darbā. Bet um, runa neiet tikai un vienīgi par paudzēm un to mājiņu darba tirgū. Ir jāskatās arī e, no katra individa personu, no katra individa viedokļa. Cilvēkam, kurš strādā un paliek vecāks, ir ļoti svarīgi saprast, kas būs rīt. Dažādiem eh, cilvēkiem ir dažādas prasības, arī tas, ko viņi sagaida no darba un personīgās dzīves savietojamības. Strādājošie vēlas kā elastību, tā arī drošību. Tā tad elastība, ka būtu jauni un elastīgāk darba pienākumi. Darba vietas saglabāšana bieži vien nav tik pašsaprotams jautājums. Tā tad darba vietas drošība, nodarbinātības iespējamības un iespējas dabūt darbu, tie ir saistīti jēdzieni un tomēr bieži vien tie tiek skatīti atsevišķi. Par eh, darba stundām. Arī šajā aspektā aptaujas rāda, ka 65% ir apmierināti ar eh, darba stundām. Un uh, Tāpēc, runājot par darbu un personīgās dzīves e, līdzsvaru, ir pozitīvi vērtējams tas, ka 58% ir atbildējuši, ka viņu darba un personīgās dzīves līdzsvars ir labs. No otras puses, sadalot jau pa dzimumiem, sievietes ir tā kā apmierinātāks ar saviem, savām darba stundām un vīrieši netik ļoti, jo sievietes šķiet ir, ir sociāli piemērojušās tā kā regulēt savas darba stundas. Laiks skrien, tāpēc visbeidzot vēlētos pateikt, ka e, pasauli mainās un līdz ar to mainās arī darba tirgus. Strādājošie vēlas eh, lielāku autonomiju, vēlas eh, lielāku ietekmi uz savu darbu, un eh, īpaši jaunie cilvēki. Jaunie vispār vairs nerunā par darba un personīgās dzīves savietošanu, jo viņi vai nu strādā, vai nu nestrādā. Līdz ar to viņiem šī problēma vispār nav dier, dienas kārtībā. Un visbeidzot, par Tatienas teikto eh, komisijas priekšlikums par regulu. Neesmu pārliecināts, ka eh, patreiz darba tirgumi tik ļoti mainoties būtu nepieciešams nākt klajā ar tik striktu noteikumu kopumu. Esmu eh, pārliecināta, ka bieži vien izdodas vienoties strādājošajiem un strādājošu darba devējiem šajā jomā. Paldies! Thank you very much, Vladimira. And... Liels paldies, Vladimira. Un uh, eh, Tatjanai dosim vārdu arī atbildēt. Jūs minējāt arī elastību un drošību, un Ola droši vien gribēs par to izteikties. Vēlreiz paldies, un uh, mūsu pēdējā komentātore. Uh, kurš, eh, tātad, kura ir eh, um, Kofase pārstāv Paula Pancēri. Lūdzu jums vārds paldies, paldies Eurofound un Eiropas parlamentam, ka mūs ielūdzāt šodien, lai apspriest šo svarīgo jautājumu un prezentētu šīs aptaujas rezultātus. Es eh, pieskaršos dažiem punktiem par to, kas šodien tika teikts, bet tiem, kas mūs nepazīst, Kopace ir NVO tīkls eh, Eiropas līmenī, kas ir dibināts 58. gadā, un eh, mēs pārstāvam apmēram 25 miljonus eh, ģimeņu Eiropas Savienībā. Mēs esam strādājuši pie darba un privātās dzīves un ģimenes dzīves savienojamības daudzus gadus, un gribētu tikai pieminēt to, ka kopā ar virkni NVO kuras arī šeit telpā ir pārstāvēts, mēs esam publicējuši dokumentu Eiropas eh, salāgošanas pakete. Tas bija 2015. gadā, un tur mēs eh, mēģinājām definēt, ko tas nozīmē. Mūsuprāt, mēs eh, izgājām cauri visiem sektoriem, kas mums šķita būtiski. Mums ir sadaļa par aprūpētājiem, par bērnu pakalpojumiem, sieviešu nodarbinātību un risinājumiem darba vietā. Uh, Un viens no punktiem, kas bija tāds visaptverošs, uh, ir šī dzīves cikla pieeja, to mēs gribējām visur iekļaut. Un kas tad mums ir svarīgi runājot par šo savietojamību, tāpat kā šī parlamenta rezolūcija to uzsvēru, mēs gribētu pateikties parlamentam, kas ar tik plašu vairākumu pieņēma mums tik svarīgu rezolūciju, proti, ka uh, Eh, darba un privātās dzīves savienojamība ir tiesības. Tas nav tāds kā labums, kas jāpiešķir eh, biroja darbiniekiem eh, vai jauniem darbiniekiem ar bērniem, ka viņiem ir tā kā atļauts strādāt savādāk. Tas ir kaut kas, kas ir jānodrošina visiem darbņēmējiem, un tāpēc ir jāpārdomā, kā mēs organizējam darbu tirgu, ekonomiku un sabiedrību. Un mūsuprāt, ir svarīgi arī skatīt darba un privātās dzīves savienojamības politikas kā uh, drošības tīklu, kas pastāv kā dažādi mozaīkas gabaliņi, kas ir katras ģimenes drošības tīkls, un katrā dzīves brīdī kādam vajag kādu citu vajadzēt. Mēs neskatām ģimenes kā statiskas vienības, tās attīstās pašas savā dzīves ciklā, un eh, ģimenes ir ļoti dažādas, un katrai ģimenei ir atšķirīgas uh, vajadzības, piemēram, uh, transnacionālas ģimenes, kādas ir aizvien vairāk, vecāki, kas bērns audzina viegli, bērns vieni, un tad ir tā paudze, kam ir jārūpēs gan par bērniem, gan par saviem vecākiem. Un tāpēc mums ir vajadzīga sistēma, kas atbalsta visas šīs ģimenes, vīriešus un sievietes visos dzīves brīžos. Un var tikai piekrist eh, Eiropas parlamenta rezolūcijā teiktajam, proti, ka viens risinājums šeit nevar derēt visiem un var atbalstīt ar Eiropas parlamentu, eh, kad mēs eh, aicinām Eiropas komisiju naklajā ar paketi turmākajos mēnešos, kam būtu jābūt ambiciozai kur būtu jābūt likumdošanas un nelikumdošanas pasākumiem, un tad, kad es runāju par likumdošanas pasākumiem, tad es domāju par atvaļinājumu schēmām, tā tad ir uh, jābūt dažādiem atvaļinājumiem, mātes, tēva un aprūpas atvaļinājumiem, un tam būtu jābūt pieejamam neatkarīgi no nodarbinātības statusa. Pašnodarbinātajiem arī ir bērni un arī ir dažādas aprūpas atbildība. Un tas mani noved pie dažiem secinājumiem, kurus gribētu minēt. Ir dažādas darba vietas eh, ar elastību, un mēs bieži vien sakam, ka pašnodarbinātība ir vienīgais risinājums. Tas ir ļoti labi, ja kāds izvēlas būt par pašnodarbināto, bet mēs nedrīkstam piespiest cilvēku uh, izvēlēties šo veidu, kā vienīgo veidu, kā strādāt, un 25% uh, eh, cilvēki Eiropas Savienībā saka, ka vienīgais veids, kā viņi var strādāt, ir kļūt par pašnodarbinātajiem. Un tad ir punkti arī par uh, to, ka darba un privātās dzīves savienojenība nedrīkst uh, iet uh, tālāk par uh, pakalpojumu sniegšanu, jo, ja nav pakalpojumi, tad jāpārņem ģimenei, nu, bieži vien tās ir sievietes, kam tas viss ir jādara, un mēs tad nevaram mērīt šo sieviešu apmierinātību ar darba vietu, jo viņas vienkārši vairs nav darba vietās, viņas vairs nestrādā. Un uh, Eh, tas ir arī tāds kā pēdējā iespēja būtu uh, nepilna darba laika darbs. Tas ir ļoti labi, mēs neesam pret nepilnu darba laiku, bet ja cilvēki uh, paši izlēma tā strādāt un nevis tāpēc, ka tā ir vienīgā iespēja viņiem. Mēs uzskatām, ka ir dažādi citi elastīgi darba režīmi, kas varētu darboties, lai atbalstītu strādājošos un ģimenes, lai uh, viņi neiekļūtu šajās lazdā, ka viņiem ir obligāti jāstrādā nekvalitatīvs nepilnlaika darbs. Mēs varētu padarīt elastīgākas šīs darba stundas, ko, par ko varētu vienoties uh, uzņēmumu un darba ņēmēji, lai neciestu ne uzņēmumu, ne darba ņēmēji. Uh, Mēs runājam arī par digitalizāciju, un bija konference par digitalizāciju Berlīnē pirms dažām nedēļām, kur mēs runājām par uh, viediem darba veidiem, un parlaments arī piedāvāja šeit savus priekšlikums, un es to saucu attālinātā strādāšana 2.0, tātad kā otrā paudze attālinātam darbam. Kā mēs varam izmantot digitālās tehnoloģijas darbā? nodrošinot, lai tas um, uh, nemainītu uh, šo darba kultūru, proti, ka, ja cilvēks nav darba vietā, tad viņam ir jābūt pieejamam 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Nē, tā nevar būt kā paturēt šo līdzsvaru starp uh, privāto aprūpi un, un darbu. Un kā tad eh, nodrošināt to, lai paši nekļūtu par šī režīma upuriem. Mēs tiešām domājam, ka tas ir kaut kas tāds, par ko vajag, vajadzētu domāt. Un šeit varbūt man ir eh, nedaudz atšķirīgs viedoklis no iepriekšējās runātais. Mēs esam ļoti priecīgi, ka daži uzņēmumi piedāvā a, eh, vērtīgu pieredzi. Mēs uzskatām, ka sociālie partneri uh, ir eh, izveidojuši dažādas iespējas un arī uzņēmumiem ir ļoti laba pieredze, ar ko dalīties, un te pašā laikā mēs uzskatām, ka ietvers, kas aizsargātu uh, darba ņēmējus un jau īpaši um, ievainojamākos darba ņēmējus, tas būtu ļoti vērtīgi. Un ar to arī noslēgšu, bet uh, gribētu pateikt, ka mūsuprāt, uh, ir vajadzīga likumdošanas un arī nelikumdošanas pasākuma šajā jomā. Paldies! Thank you! Liels paldies, eh, Paula, par šo lielisko apkopojumu. Tagad mums ir desmit minūtes, jo mums ir jābeidz laikā, un es eh, izmantošu savu prerogatīvu, jo es, Ole, tiešām jūs pārtraucu, es jums došu divas minūtes, varbūt jūs gribat komentēt uh, Eh, to, ko eh, jūs dzirdējāt, un tad došu vārdu pārējiem runātājiem. Paldies par to. Es eh, atbildēšu uz šo elas drošības jautājumu, jo tas tiešām ir ļoti interesants jautājums. Es biju referents pirms daudziem gadiem par šo jautājumu, un bija plašs vairākums, kas balsoja par elastu drošības sistēmu, bet jāsaka arī, ka elastu drošība um, Eh, jā, tā eh, tiek eh, turpināta, attīstīta komisijā, bet parlamentā tas jau ir beidzies, mēs par to vairs nerunājam. Ir ļoti grūti runāt par elastrošību, ja nav uh, tāda patiesa drošības sistēma, kas darbojas. Ja cilvēki ir droši, ja viņi jūtas droši, tad viņi ir ļoti elastīgi. Bet, lai būtu uh, drošība, ir jābūt pienācīgam atlau, atalgojumam vai bezdarbnieka padal, pabalstam, ja jūs atlaiž, un jābūt iespējai um, mācīties, lai varētu atkal iekļauties darba tirgu. Un atkal pieminēšu Dāniju. Mums uh, ir apmēram 2,7 miljonu, kas ir darba ņēmēji, trešdaļa no viņiem katru gadu maina darba vietu. Trešdaļa cilvēki saka, ai, tas man nepatīk, šis darbs man nepatīk, es gribu atrast citu darbu un tā tālāk. Tā nav problēma, tāpēc, ka viņiem uh, ir iespēja saņemt bezdalnieku pabalstu, viņi var kādu mēnesi vai divus no tā dzīvot, un tad viņi var atrast jaunu darbu vietu. Bet es zinu, ka tāda sistēma nav daudzās citās valstīs. Mums ir 20 miljoni iedzīvotāji, kas ir bez darba, un tad mēs runājam par to, ka. Uh, cilvēkiem darba tirgu vajadzētu būt elastīgākiem. Jā, viņi ir gatavi būt elastīgi šie 20 miljoni bezdarbnieku, un varbūt mums vajadzētu uh, paraudzīties, kā uh, darba, tātad es atvainojos, kā, kā dalība valstīs izveidot pienācīgas uh, labklājības sistēmas, kas parūpētos par šiem neaizsargātiem cilvēkiem, jo tas ir nepieciešams, un es nedomāju, ka to var atrisināt ar labāko praksi vai uh, Eh, ka to var atrisināt uzņēmumu līmenī. Protams, ir vajadzīgas zināms regulējums. Eh, ja nu vienīgi sociālie partneri var eh, rast risinājumu šajā jautājumā, jo tas būtu vislabākais, un es ļoti lielā mērā to atbalstu. Bet es domāju, ka ja jūs vēlties, lai cilvēki būtu elastīgi, tad izveidojiet drošības sistēmu, un viņi būs ļoti elastīgi. Paldies! Tagad uh, došu vārdu jautājumu uzdevējiem, ja tādi ir. Lūdzu, stādieties priekšā, kā jūs sauc un kuru organizāciju jūs pārstāvat pirms izteikties. Lūdzu. Paldies, Kolēt Feigan no Manchesteras Universitātes, un es esmu no padomdevēju padomes. Man ļoti patīk šī te darba kārtība par ilgspējīgu darbu, un es uh, gribēju atsaukties uz jautājumu par sievietēm vadošos amatos. Tur mēs redzam progresu, bet uh, Eh, jāraugās arī, kādi ir šie te slīdenie punkti un slazdi, kādi tur pastāv. Virkni no tā, eh, ko mēs eh, zinām par sievietēm vadošos amatos, mazāk no viņām ir bērnu un kāds, kas mājās strādā, un um, algas ļoti atšķiras. Uh, un aizvien vairāk atšķiras starp sievietēm un vīriešiem, un arī darba apstākļi bieži vien uh, ir ļoti niansēti un ļoti skarbi. Piemēram, tad, kad jūs uh, izkļūstat cauri šiem uh, stikla griestiem un izlaužaties līdz augšējiem līmenim, tad sievietēm nākas uh, veikt tādu darbu, ko vīrieši negrib darīt, un, eh, piemēram, vadīt eh, nodaļas eh, publiskajos dienestos, kas saskars ar milzīgu spiedienu. Jā, tas ir labi, ka sievietes ir vadošos amatos, bet ja mēs vēlamies radīt ilgspējīgas karjeras un ilgspējīgu pakalpojumu sniegšanu, tad mums ļoti rūpīgi jāraugās, kā uzlabot darba apstākļus un nevis vienkārši uztvert to kā tādu privileģētu eliti. Uh, Paldies, ar kādu komentāru vai jautājumu? Jā, lūdzu. Paldies. Es esmu Iluža Prišta no Portugāles, un man ir jautājums Tatjānai. Jūs minējāt to, ka ir jāatzīst neapmaksāta darba vērtība, un es jums pilnībā piekrītu. Mans jautājums ir, kā jūs piedāvājat to darīt, kā jūs varētu uh, Vai jūs varētu lūdzu vairāk pateikt par to, kādas ir virzības politikas debatēs un kāda, kāda ir viedokļi par aprūpes darbu? Un, ja ir trešais jautājums, tad eh, to uzklausīsim un pēc tam gan uh, dosim vārdu atbildēm. Jā, lūdzu. Es esmu Džonsons no uh, Tubak un uh, Mani pārsteidz daži uh, skaitļi šeit, jo tikko no rīta dzirdējām, ka 85% darba ņēmēju ir eh, patiesībā apmierināti ar savu darbu, bet uh, šo pēcpusdienu mēs dzirdējām, ka 25% darba ņēmēju uzskata, ka viņu uh, darbs ir slikts veselībai. Šie skaitļi neiet kopā, vai ir kādi komentāri? Jū. Paldies! Un tagad vārds Tatjānai, jūs gribētu atbildēt? Es gribēju tikai atbildēt uz uh, Vladimiras teikto par uh, to, ka nevajag vairāk regulējumu. Jūs zināt, ka uh, daļa no regulējuma ir direktīvas, kas ir elastīgāks veids, kā regulēt mūsu dzīvi. Uh, Bet tas, protams, ir politiskās pozīcijas jautājums, un es piedaru pie kreisā politisko spēku spektra parlamentā, un mūsu grupas pozīcija ir tāda, ka ir vajadzīgs vairāk uh, regulējuma tieši sociālajā sfērā, jo ir nelīdzsvars, ka nav regulētas minimālās algas uh, un citi nodarbinātības eh, un sociālās dzīves aspekti. Un tas ir arī tas iemesls eh, daudzos gadījumos, kāpēc tiek eh, pieņemti tādi lēmumi kā Brexit, piemēram. Tas ir tā kā ar grūtniecību. Vai nu ir grūtniecība vai nav, mēs nevaram uh, te tā pa pusē rīkoties, vai nu ir regulējums, vai nu katra valsts iet savu ceļu. Un um, vairāk, aizvien vairāk politiskās grupas pat no labējās pārna parlamentā piekrīt, ka vairāk regulējuma sociālos aspektos ir nepieciešama. Un kas attiec uz jūsu jautājumu par neapmaksātu darbu, Jūs varbūt varat eh, izlasīt mūsu ziņojumu. Tur ir virkne priekšlikumu par aprūpas direktīvu. Mēs, protams, to apspriedīsim, kad tas nāks kā likumdošanas priekšlikums no komisijas. Mēs to gaidām un vienkārši gatavojamies eh, tam. Un viens no risinājumiem ir, eh, kā jau es minēju, aprūpes kredīti. Uh, ka šo te laiku varētu arī ierēķināt, kas ir atvēlēts aprūpei, aprēķinot pensiju. Ir dažādi mehānismi, ko varētu šeit piedāvāt. Paldies, Tatjana. Grīt, jums ir viena minūte atbildēji. Lūdzu. Jā. Šādos, šādās aptaujās eh, tiek uzdoti jautājumi par um, apmierinātību, un tur vienmēr ir augsti uh, procenti apmierinātībai. Tur cilvēkiem ir tendence atbildēt pozitīvi, bet tad, kad mēs rokam dziļāk, tad tomēr cilvēki atzīst, ka šur un tur ir problēmas. Tātad tur nav pretrunu. Mēs uh, cenšamies uh, analizēt šos skaitļus, proti ne tikai šo apmierinātību, bet arī citus skaitļus, lai tiešām saprastu, kā cilvēki uh, redz savus darba apstākļus, kā viņi to vērtē, un tad salikt šo mozaīku kopā. Mēs eh, arī veiksim konkrētu analīzi par sievietēm vadošos amatos. Esam jau sākuši šo darbu, tātad eh, gaidiet, būs vēl vairāk rezultātu. Paldies Eurofond par eh, svarīgo informāciju, kas ir šajā uh, dokumentā. Manuprāt, šodienas debatas bija ļoti interesantas. Mēs apspriedām daudz svarīgus jautājumus, kas tiks ņemti vērā mūsu politikas lēmumos. Tagad ir četri, pabeidzām laikā. Paldies visiem kolēģiem un publikai! Okay, good afternoon. Labdien visiem! Es arī gribētu mēģināt eh, tikpat labi kā iepriekšējā priekšsēdētāja ievērot laiku, un jūs varbūt varētu arī man palīdzēt, ievērojot eh, laiku. Paldies, ka esat palikuši šeit līdz eh, pēdējai diskusijai. Vienbrīd man jau uh, likās, ka mēs šeit pie galda būsim vairāk nekā zālē, bet tā nav. Es esmu Hermans Fonks, esmu Eirofondu valdes priekšsēdētājs jau vairākus gadus un uh, strādāju arī Beļģijas arotbiedrībā. Man vienmēr ir liels prieks uh, redzēt uh, jauno darba apstākļu aptauju, tad, kad tiek prezentēti rezultāti, tas ir tāds kā vasals ceļa posms, kas ir noiets, kad ir izvērtēti darba apstākļi Eiropā un tiek sniegti dati politiķiem, sociālajiem partneriem, valdībām. Un uh, tas arī izraisa politiskas debates par jautājumiem, kas uh, vienmēr ir gandrīz vien un tie paši, bet skaitļi Jā, skaitļi ir vien to paši, bet uh, secinājumi bieži vien ir atšķirīgi. Un uh, es esmu Eirofondu valdē un arī padomdevēju komitejā, un man ir uh, iespēja arī novērot, kā šī spētījums tiek izstrādāts. Šajā diskusijā mēs vēlētos vairāk pievērsties tam, kā aptaujas dati tiek izstrādāti izmantoti politiskās debatēs, kā globālā līmenī dati par darbu kvalitāti varētu tikt izmantoti, kā mēs varētu veidot jaunu darbu kārtību, lai uzlabotu darba vidi, un arī par to, vai uh, ir eh, jāveido jauna vīzija par eh, darba vidi. Mēs arī skatīsimies tālāk par Eiropas Savienības robežām, bet vispirms eh, pirmajā raundā došu vārdu mūsu ekspertiem, lai viņi var sevi prezentēt un arī izskaidrot, ko viņi domā par Eirofondu aptauju un kā viņi to izmanto savā ikdienas darbā. Sākšu ar Barbaras Gestenbergeri, kura ir eh, arī no Eurofonda. Varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par to, ko mēs kā Eurofonds zinām par aptaujas izmantošanu dažādos līmeņos lēmu pieņemšanā Eiropā. Lūdzu, Bārbara. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Karman. Jūs jau mani stādījāt priekšā. Mani sauc Barbara Gerstenberger, es esmu koordinātore Eurofonda direktorātā. Uh, un tāpēc eh, ļoti labi pazīstu arī darba apstākļu aptauju un arī citus aptaujus un ziņojumus, ko sastāda Eurofonda. Herman, jūs jautājāt par to, kā mēs zinām, ko mēs zinām par eh, darba apstākļu aptaujas rezultātu izmantošanu. Un līdz šinējās, šīs dienas diskusijās Eiropas komisijas un parlamenta uh, pārstāvi ļoti bieži atsaucās uz to, kā viņi izmanto mūsu aptauju rezultātus. Par pavisam uh, nesenāko piemēru šeit Eiropas parlamentā, tās bija debates par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kur tika izmantoti mūsu dati un kur tika izteikti arī aicinājumi Eurofondu uh, investēt vēl vairāk darba uh, novērojot darba apstākļus un darba kvalitāti Eiropā. Un vēl gribu minēt arī ziņojumu par darbas tirgus apstākļu uzlabošanu, lai salāgot darbu un privāto dzīvi. Tur arī tika izmantoti mūsu dati un arī tika izteikts aicinājums mūsu organizācijai vēl paplašināt mūsu darba apstākļu monitoringa aktivitātes. Tie ir divi neseni piemēri, bet mēs patiesībā sistemātiski strādājam pie tā, uh, Uh, lai arī novērtot, ko, kā tiek uh, lietoti mūsu dati politikas dokumentos. Nevar jums pastāstīt par pēdējo versiju, bet, ja mēs runājam par 2010. gada aptāju piekto darba apstākļu aptāju, tad līdz 2015. gada beigām mēs jau zinājām, ka apmēram 150 dokumenti Eiropas līmenī bija izmantojuši uh, Eh, mūsu eh, ziņojumus, mūsu datus, bet eh, jūs minējāt arī, ka startautiskajās organizācijās OECD notarbinātības perspektīvās tas tiek lietots, un arī Krista minēja, ka EU OŠA un citas aģentūras izmanto mūsu darbu. Vēl netika minēts, bet Viļņas dzimumu institūts arī lieto mūsu aptaujas datus, lai uh, izstrādāt savu dzimumu līdztiesības indeksu, kas arī ir ļoti svarīga iniciatīva. Vai ar to šobrīd pietiks? Jā, šobrīd ar to pietiks. Tad es gribētu pāriet pie. Man laikam jābūt pacietīgākam ar mikrofonu. Pušo. Ok, sorry. Labi, atvainojos. Tad uh, došu vārdu Tomam Bēversam, kas sēž man blakus, kurš ir uh, MKO priekšsēdētājs. Pastāstiet lūdzu īsi, kas ir MKO un kā jūsu darbs e, iesaistīts ar Eirofonda aptauju. Lūdzu. Paldies, Herman! Kā e, daudz no jums zina, tad e, MKO ir nodarbinātības jautājumu galvenais padomdevēja orgāns padomē nodarbinātības jautājumos, un mēs šeit palīdzam galvenokārt ar Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgada jautājumiem. Mēs um, tātad, tad, kad komisija sastāda valstu rekomendācijas, mēs tās apspriežam un izmainām, ja nepieciešams, pirms padomas. Padoma tad pieņem šīs rekomendācijas. Vakar komisija uh, um, ziņo, pieņēma ziņojumu par uh, izaugsmi un arī nodarbinātību. Mēs nākam pirmdien apspriedīsim šos dokumentus, lai nodrošinātu, ka EPSCO padome uh, varētu paust savu viedokli par to šā gada noslēgumā. Mēs arī uh, sekojam šiem uh, ieteikumiem un papildinām to ar mūsu analītisko darbu. Uh, mēs izvēlamies uz uh, faktiem uh, un pieredzi balstītu uh, pieeju un izmantojam arī Eirofonda veikto spētījumus un jo īpaši šo nodarbinātības uh, aptauju. Un tāpēc mums ir svarīgi arī papildināt šo darbu, jo uh, darba apstākļu uh, aptauja dod arī uh, faktus un datus mūsu tālākiem darbam. Un mēs eh, pievēršamies arī eh, darba eh, vietas kvalitātes dimensijai. Raugoties nākotnē, protams, ka būs debates par sociālo pīlāru. Jau daudzkārt ir bijusi atsauce uz to šodien. Ir skaidrs, ka arī tur uh, mums ir jādiskutē balstoties uz faktiem, un tur mēs varēsim ir labi izmantot šo aptauju. Un tomēr mums, kā nodarbinātības komitejai, un to arī paudām uh, kopīgā atzinumā ar sociālās aizsardzības uh, komiteju, ko ir atbalstījusi arī padome, mēs uzskatām, ka šis pīlārs būtu cieši jānostiprina Eiropas semestra kontekstā. Gadu gaitā tas ir pierādījies par pietiekam elastīgu uh, uh, instrumentu, kas var panākt politikas uh, izmaiņas, lai panāktu vairāk un labākas darba vietas, kas mums vienmēr ir bijis ļoti svarīgs jautājums. Katram uh, ir vajadzīgs savs risinājums, un mēs uh, skatām tās kompetences, kas ir Eiropas kompetences līmenī, un mēs uzskatām, ka uh, pīlārā vajadzētu stiprināt tos instrumentus, kas jau ir, un tas ir vien, labākais veids, kā veidot uh, Eiropas līmeņā nodarbinātības uh, darba kārtību, un par to jau tiek diskutēts arī SDO un arī OECD, lai panāktu uh, šo augšuprejošo atbilstību, par ko mēs runājam, respektējot uh, ES dalību valstu nacionālās kompetences. To... Uh, Paldies. Tagad Stefano Skarpeta. Tas pats arī tiecībā uz jums. Uh, varbūt pastāstiet īsti par sevi, ko jūs darāt, uh, kāda varbūt jūs saikne ar Eurofound. Nu tā. Paldies, Herman. Labdien, dāmas un kungi. Jā, mani sauc Stefano Skarpeta. Uh, Esmu SAO nodarbinātības eh, darba un sociālo lietu nodaras direktors, un nu, tad par to visu arī esmu atbildīgs šajā organizācijā. Man prieks būt šeit, šajā konferencē, lai runātu par eh, pamata eh, idejām pēdējā mm, pētījumā par apstākļiem darba vietā, par veselību un drošību īpaši. Uh, Ko mēs savu eh, domājam par šo pētījumu? Mēs attīstām ietvaru darba kvalitātei, mēs izmantojam datus un skaitļus, ko mums uh, sniedz Eurofond veiktais pētījums. Darba kvalitāte par to nu jau esam runājuši, tas nodarbina arī SAO. Mēs vērtējam darba tirgus nosacījumus, darām to kopš 2006. gada, jau toreiz mēs palaidām darba kvalitātes stratēģiju. Mēs vēlamies vairāk darba vietu. Uh, un labākas darba vietas. Mūsu ietvars, ietvars stratēģija par eh, darba kvalitāti, tātad, mm, kur mēs izmantojam arī šī pētījuma datus, vēlas ieskatīties ne tikai darba vietu skaitā un varbūt uh, valstu situācijā šajā ziņā, bet uh, visu pirms mūs interesē kvalitāte. Protams, teikt, nebūs slikti palielināt pieejamas darba vietas Eiropā, bet svarīgi rūpēties arī par darbu kvalitāti. Mūsu nodarbinātības perspektīvā eh, mēs publiskojam jau divas nodaļas, un eh, šie sakarā SAO Eh, kolēģi tikās ar ministriem un saņēma mandātu gatavot eh, to tālāk šo ietvaru, un mēs te izskatām dažādus darba tirgus aspektus. Mums jāizskata, teiksim, darba tirgus pretestība, uh, kapacitāti un eh, apstākļu darba vietā, un eh, tieši tam visam mēs arī pieskaramies. Labi, tad eh, Manuela Tomēja. Pastāstiet lūdzu īsi par sevi un kā jūsu darbs ir saistīts ar Eurofonda veikto aptauju. Paldies, prieks būt šeit, paldies par ielūgumu, Eurofond. Mani sauc Manuela Tomēja. Uh, Es eh, esmu direktore nodaļā, kas atbildīga par um, eh, darba un vienlīdzības depart, nosacījumu departamentām mm, darba, starptautiskajā darba organizācijā. Nu, tātad darbs, mm, vienlīdzīga attieksme ir mūsu uzmanības centrā, mm, arī starptautiskā darba organizācija ļoti nopietni uztver darba vietu kvantitāti un kvalitāti. Nu, līdzīgi tam, kā SAO to skata, mēs analizējam ne tikai tendences attiecībā uz darba apstākļiem, bet arī politikas, politiku tipoloģiju, ko varat pieņemt, lai palielinātu uh, Uh, darba vietu skaitu un uh, uzlabotu to kvalitāti, nē, kaitējot darba tirgumu, darba tirgus līdzsvaram. Tad šeit runājot tieši par līdzsvaru, kas ir ļoti svarīgs. Runājot par mūsu darbu, uh, veicam pētnieciskās aktivitātes. Es to pieminu, jo šķiet ļoti drīz nāksim klājā ar vēl vienu ziņojumu, aplaukojam kā ražošanas uh, un darba apstākļu mainoties uh, ietekmē darba apstākļus un izskatām, kā, cik efektīvi darbojas uzņēmumi. Bet mūs interesē darba kvalitāte no uh, labklājības skatu punkta, no darbņēmē labsajūtas skatu punkta, bet arī uh, no uh, uzņēmumu sniegtspējas uh, skatu punkta. Mēs gatavojam arī globālo algu ziņojumu, kurā ietverts pamat tendences uh, attiecībā uz algām. Tur iekļauti arī pamat algu indikātori, teiksim, vidusmāra algas un algu sadalījums. darbiņēmēju grupām. Uh, Un arī šeit mēs skatām, kā attīstās attiecīgas politikas un uh, pētam arī vienlīdzīgo izturēšanos. Runājot par algām, algas uh, un atalgojums principā ir ļoti svarīgs faktors uh, darba kvalitātei, bet ar to vien nepietiek. Uh, tur vēl ir arī daudzveidība un uh, citi faktori, kas ietekmē kvalitāti. Uh, Tāpēc kopīgi ar partneriem, ar Eurofund, mēs esam izlēmuši ar nolūku paplašināt geogrāfisko darbības jomu Eurofund eh, darba apstākļu aptaujai. Sadarbojamies, sadarbojamies trīs eh, valstīs - Ķīnā, ASV un Korejā. pētam situāciju tur. Jūs uh, jautājat, kā mēs izmantojam Eurofound datus, un īstenībā ikdienā izmantojam viņu datus mūsu sagatavošanās darbos, mm, ko pat labi veicam, gatavojot starptautisko standartus par vardarbību un uh, uzmākšanos darba vietām. Un īstenībā vienīgais resurs, Uh, ko varam izmantot uh, salīdzināmo datu iegūšana daudzām valstīm, tieši šis uh, darba apstākļu mm, pē pētījums, ko veicis Eurofons. Labi, Marita, un nu, tevi mēs, protams, dzirdējām no rīta, mēs zinām, kas tu esi, bet nu, varbūt tāds sīkāk par tavu saikni ar Eurofonda aptauju. Jā, paldies. Esmu atpakaļ šeit augšā Nu, varbūt tiem, kas man nepazīst, esmu Empolo komitejas eh, vicepriekšsādātāja Eiropas parlamentā. Mēs skatām nodarbinātību un sociālo darba programmu. Lai vienkāršotu, var noformulēt šādi. Eurofound uh, Eh, principā mm, ir mūsu organizācija, jo MPL komiteja. Jā, mums ir dažādas struktūras, kas mums tieši piesaistītas. Un var teikt, ka Eurofond ir mūsu pētniecības institūts vai iestāde. Līdz ar to mums uh, būtu nopietnas problēmas, ja, ja mēs strīdētos par lietām, mm, kurām pēc būtības jābūt mūsu darba kārtībā, ļoti augstu sarakstam, jābūt par prioritāti. Bet, eh, ja mēs nezinām faktus, nezinām skaitļus, nevaram uh, pamatot mūsu teikt ar pierādījumiem, ko saņemam no Eurofonta, nu mums nebūtu, nebūtu iespējas strādāt, nebūtu iespējams argumentēt Līdz ar to bieži lūdzam Eurofond mums sniegt faktus un skaitļus. Parasti praktiski visi mūsu ziņojumi ir uh, pētījumu rezultāts Eurofond. Tas nozīmē, ka parasti mūsu iestādes saņem sākotnēju informāciju, un tad mēs vēlamies saņemt vēl vairāk un detaļas, nianses, un tad mēs par to varam runāt uh, politiskajā līmenī. Bet nav jau tā, ka mēs diktējam Eurofondu, kas viņam būtu jādara. Tā tas nav. Un tieši tāpēc mūsu attiecības ir tik ļoti labas. Arī ar Roša mums ir labas attiecības un pārējām uh, organizācijām un zinātniskajām iestādēm. Eiropas uh, Savienība mums bija ļoti sarežģīti posmi. Un, nu, būtu grūti izdzīvot bez Eurofound sniegtās informācijas. Neliels piemērs. Ziņojums, Eurofound ziņojums, ko prezentēja pirms viena vai diviem gadiem, es nezinu. Nu, pirms kādu laika. Tur jau visu laiku bija kaut kādas krīzes, viena pēc otras, nu, grūti atcerēties. Bet šajā ziņojumā runa bija par atšķirībām starp dalību valstīm tiešā jomā, par ko runājam šodien, ja no paša rīta, un tur uh, uzmanība tika pievērsta arī sociālā dialoga nozīmei un rezultātiem. Kas ir kolektīvas sarunas? Runa bija par dalību valstīm, kurām bija šī sistēma, un viņiem bija vieglāk pārvarēt krīzi Kaut arī situācija bija diezgan izmisīga. Zināt, daudzas dalība valstis nevarēja noturēt uh, savu modeli pie dzīvības, citas varēja. Un mēs, teiksim, esam daudz labākā situācijā nekā tās valstis, kur sociālas uh, partnerības nekad nav bijis un kur šī uh, kolektīvo sarunu sistēma nav tik spēcīga. Līdz ar to ziņojums ļoti svarīgs. Arī runājot ar citām komitejām, ekonomikas komiteju, runājot par investīcijām, par to, kā izkļūt no šīs krīzes, kā spēcināt dalību valstis, kā padarīt visu Eiropas Savienību izturīgāku. Šis ziņojums pierāda, cik noderīga ir ir šī informācija. Tas ir pamats visam, par ko mēs runājam. Pamats visu mūsu argumentiem. Tieši uz to mēs koncentrējāmies. Un tieši tā tam jābūt sadarbībā ar eh, pētniecības eh, institūtiem un uh, politikas iestādēm, respektējot vienam otru, iedvesmojot vienam otru, komunicējot vienam ar otru. Paldies! Paldies! Un tagad eh, varbūt turpināsim ar nākamo kārtu, un pēc tam ceru, ka paliks laiks arī eh, jautājumiem no zāles. Atgriezīšos pie Bārbaras un uh, uzdošu uh, varbūt nepatīkamu jautājumu. Uh, aplūkojot aptauju, jums personīgi, kāds ir tas pamata vēstījums, kas izkristalizējas, varbūt attiecībā uz politiku? Nu, teiksim, te izskanēja ideja par 81% darbņēmēju, kas ir apmierināti darba apstākļiem, un tad 19% šķiet nav apmierināti, varbūt te var kaut ko secināt. Uh, Nu, jūs esat tomēr ļoti objektīva struktūra un spriežat vienmēr arī objektīvi un taisnīgi. Ko jūs tātad varētu teikt? Paldies, Herman. Pirms atbildēt, man jāsaka, Maritin, tā ir mūzika mūsu ausīm. Dzirdēt, ka Jora Font ir jūsu uh, institūts. Mēs tā to arī skatām un vēlamies, lai tāds arī paliktu un lai mūsu lieliska sadarbība saglabātos arī turpmāk. Nē, es vēlos tagad iebilst, ka Eurofons ir arī mūsu. Labi, mēs varam piederēt vairākām pusēm. Tad varam atbalstīt Eiropas komisiju un palīdzēt sociālajiem partneriem, padomi un visiem. Tātad, atgriežoties par pamatvēstījumu sociālajā politikā. Un nu, tad diezgan augstu liekot latiņus, vēlos atgriezties pie tā, ko Aņģis teica no rīta. Tas bija ļoti svarīgi. Un es vēlos, lai jūs to paturētu prātā. Proti, tas fakts, ka ne, nav ideālā darba. Un apstākļus darba vietā var uzlabot jebkur, jebkurā kategorijā, ko mēs tā esam identificējuši. Un es atgādināšu, mēs runājām par darba kvalitātes profiliem, grupām. Varbūt to nav tik viegli sap saprastu. Iespējams, eh, atkārtošos, bet ļaujiet man izskaidrot, teiksim, šie svarīgie darbi. Sākumā, nu, tas tur viss izskatās lieliski. Zilā krāsa, Eiropas karoga krāsa, tur viss bija iezīmēts nu, lieliski. Bet neskatoties uz to, divos indikāt, pie diviem indikatoriem no septiņiem bija negatīva tendence. Vispirms darba intensitāte, jo šiem darbiem piesaistīta milzīga darba slodze, ātrums, prasības un uh, darba laiki. Jāstrādā ilgi, biežreiz, bieži ar virsstundām. Tātad pat, ja mēs uzskatām šo kategoriju par svarīgo, par svarīgiem darbiem, darba viet, svarīgām darba vietām, arī šeit ir uh, vietu uzlabojumiem. Un tad nākamā kategorija - gludi funkcionējošie darbi. Nu, arī šeit daudz pozitīvisma, bet mazāka diskrētuma eh, darba vietā, diezgan zems iemaņu līmenis eh, un diezgan zemas algas. Tā kā arī šeit, nu, principā viss ir labi, bet uh, ir potenciāls uzlabojumiem. Tā kā, ja jūs nebijāt varbūt no rīta šeit vai uh, vēlaties labāk izprast šo situāciju, nu tad papētiet vēlreiz šos profilus. Nav nu jau tā, ka viena no šīm kategorijām viss ir vai no nu zils, vai no nu oranžs. Katrā kategorijā ir uh, priekšrocības un trūkumi, līdz ar to ir iespējamas alternatīvas, ir iespējami uzlabojumi, ir iespējams cilvēkiem palīdzēt izkļūt no šīs nepatīkamās situācijas. Uh, Turklāt, veicot šo profilēšanu, mēs redzējām daudzus cilvēkus ar uh, ierobežotiem, laikā ierobežotiem līgumiem, līgumdarbiniekus. Un um, tā arī varētu būt interesanti iespēja, mm, ko izskatīt. Bet arī šeit politika būtu jāpielāgo, lai viņām palīdzētu. Un tā tad, ja aplūkojat šos sevi, septiņus indikatorus un diferencējat starp šīm kategorijām, tad eh, jums eh, rezultātā ir daudz izējas punkti, eh, kur var sākt situāciju uzlabot. Līdz ar to nav universālā risinājuma, nav, nevar ar bū, burvju nūjiņu uh, vienkārši eh, reizē visu optimizēt, bet mums ir daudzas frontes līnijas, kur piestrādāt, bet principā šī sapratne palīdz rīkoties, un līdz ar to tas pats par sevi ir pozitīvi. Jā, paldies, bet tad atgriežoties um, pie uh, cilvēkiem, kas ar visu apmierināti un cilvēkiem, kas ar neko nav apmierināti. Nu, jā, jāpiemina gan uh, Trumpa atbalstītāji, gan Brexit atbalstītāji. Varbūt mēs palīdzētu šiem cilvēkiem, ja viņiem būtu labas kvalitātes darba vieta, varbūt tur slēpjas šis skepticisms, šī neapmierinātība. Ko jūs teiktu, nu, būtu jau labi, Protams, būtu vajadzīgas šādas pārmaiņas. Sanāksmi no rīta sākām diezgan pesimistiski. Tur izskanēja, ka daudzi cilvēki ir uh, dusmīgi, ka daudzi cilvēki jūtas uh, sarūktināti ka viņam liekas, ka neviens uh, neinteresējas par viņiem, viņu darbu un dzīves kvalitāti, kam mēs izveidojam sistēmas vai apstākļus, kas uh, principā cilvēkiem sastarpēji uh, jākaro gandrīz vai um, viņi nevar apvienoties, nevar kopīgi cīnīties par labāku situāciju. Es uh, daudz esmu runājis vienmēr par sociālo dempingu un uh, par nepieciešamību izveidot labu darbinieku nosūtīšanas direktīvu, kas funkcionētu, lai nevajadzētu tik ļoti konkurēt uh, starp valstīm un pilsoņiem savā starpā. Uh, lai nebūtu šīs uh, zemās algas un uh, zemā kvalitāte un uh, augsts risks darba vietām. Nevajadzētu konkurēt savā starpā, vajadzētu konkurēt ar citiem kontinentiem. Un mēs to varam darīt, jo mūsu panākumi šeit ir ļoti labi. Nu, Padomājot par dažām valstīm Eiropas aus, austrumos, dienvidos, salīdzinot šīs valstis ar Eiropas eh, rietumiem un ziemeļiem, te saglabāja šīs atšķirības, kas eh, mūs traucē. Atcerieties Pirinska kungu, viņš eh, pārstāv to pašu politisko grupu, ko es. Viņš runāja par ražotnēm. Mm, praktiski uh, universitātes uh, Eiropas austrumos uh, lieliski darbojas, saražo augstu izglītoto darba spēku, un tad šie cilvēki aizbrauc uz turieni, kur viņi var nopelnīt labāk un dzīvot labāk. Un tāpat laikā notiek tāda mobilitāte, ka praktiski cilvēki brauc jebkur, kur viņam piedāvā darba vietu. Pat ja šī darba vieta ir zeme apmaksāta, pat ja tur ir liels risks, un parasti cilvēki no Austrum Eiropas dodas uz Rietumu Eiropu. Tāds ir šis maršruts. Līdz ar to, uzlabojot situāciju, mums jāuzlabo situāciju visā Eiropā. Nav jau tā, ka mēs esam uh, zona bez naida, bez uh, vārdarbības. Uh, tas viss arī notiek. Mm, tas ir jāņem vērā. Un jāpalīdz cilvēkiem, kas ir labi izglītoti, atrast labu, labi apmaksātu darba vietu un jā, iespējams, turpat uh, pie viņiem mājās mm, neveicināt rasismu un ksenofobiju. Un nepieļaut, lai darbinieki lielākoties no Austrum Eiropas, mm, lai viņam būtu šis tāls, ka viņi it kā te ierodas un atņem darbu vietējiem, ja tas ir ļoti bīstami. Un tiešām ceru, ka varbūt mums izdosies mm, ar pārliecinošu vairākumu gan parlamentā, un tā varbūt arī padoms līmenī uh, vienoties par darbņēmē nosūtīšanas direktīvu un par papildu iniciatīvām Austrum Eiropas augsti kvalificētajam darba spēkam. Jo lūk, Austrum Eiropas, uh, kas notiek tiek finansētas universitātes, kas šos cilvēkus izglīto, kas pēc tam aizbrauc. Un miljoniem cilvēku Eiropā šobrīd jūtas tā kā neredzami. Viņam liekas, ka neviens viņus nepamana, par viņiem nerūpējas, ka Eiropa vienkārši nedarbojas sociālā līmenī un eh, tam var būt ārkārtīgi. Uh, graujoši sakas. Nu, paskaties, kas notika ASV vēlēšanās, un tas varbūt vēl sliktāk šeit. Varbūt pāris lietu, kas mums ir uh, darba programmā nodarbinātības komitejā. Nu, tur, tur ir runa par darbinieku nosūtīšanas uh, direktīvu. Mm, tur uh, tiek skatīta situācijā. Kad, teiksim, austrumos valdība nevar izdarīt spiedienu uz uzņēmumu attiecībā uz vidas kritēriju ievērošanu. Jo uh, šim uzņēmumam ir pavisam cita ietekmes sfēra, pavisam citas pilnvaras salīdzināt ar rietumiem. Es ceru, jā, mums būs uh, uh drīz uh, liels izmaiņas, jo, ja mums saglabāsies uh, šādas privilēģijas, šāda selektīvā pieeja, daudzi jūtīsies izslēgt no darba tirgus un uh, viņu dzīves kvalitāte neuzlabosies. Paldies, paldies Maritai, un tagad eh, vēlētos vēlreiz dot vārdu Tomam, pajautājot, jūs, Emko, arī esat izveidojuši sistēmu, kā varētu noteikt darba kvalitāti pēc kādiem kritērijiem. Varbūt varat eh, mazliet pakavēties eh, pie tā, kāda ir secinājuma un kā tas vispār darbojās. Thank you. Paldies. Jā, nodarbinātības komitejā mums jau ir ļoti labas iestrādes, kā novērtēt eh, darba kvalitāti. 2001. gadā komisija nāca klajā ar savām idejām, kā to novērtēt, un jau toreiz nodarbinātības komiteja izstrādāja indikātors veselā virknē eh, nozaru, un tie tika apstiprināti ministra padomē. Un eh, mēs bijām pirmie, kas pasaulē izveidoja šādu sarakstu. Daudz kas ir pamainījies, un šobrīd daudz citas starptautiskas institūcijas darbojas līdzīgi. Un mēs to vērtējam ļoti pozitīvi. 13. un 14. gadā mēs mūsu indikātoru sarakstu aktualizējām. Un um, gan Eurofond, tieši balstoties uz sesto pārskat ziņojumu, mums daudz palīdzēja. Un, kā jau es teicu iepriekš, arī SAO mums ir daudz palīdzējis. Šobrīd eh, šie indikātori, kuri balstījās šajā pētījumā, ir iekļauti mūsu analītiskajā darbā. Tādējādi mēs eh, mēģinām nodrošināt arī to, lai Eiropas pusgads vienmēr balstītos tikai un vienīgi uz argumentētiem eh, un pārliecinošiem argumentiem. Šobrīd jaunie dati, kur ir šajā sastajā pārskatā, mēs arī atjaunināsim savus kritērijus un politikas secinājumos, kurus sagatavosim, tas arī balstīsies uz šiem ieteikumiem. Šis pētījums, vismaz pēc mana viedokļa, protams, radīs tādu neansētāku skatījumu uz lietu stāvokli, bet eh, vairākos no politikas, politikas secinājumiem, kuros esam sagatavojuši, skaidri parādās tas, ka no sociālā pilāra raugoties komisijas priekšlikumos nevienmēr tiek veiksmīgi iekļauta dzimumu vienlīdzība, un tas eh, vēl joprojām ir lauceņš, kur strādāt. Cits ir dažādi darbi, ir dažādi līgumi, un tā kā zūd robeža. Pat eh, cilvēki, kur piedalījās pētījumā, jau ir daudz eh, grūtāk eh, viņiem noteikt, vai viņi ir darba ņēmēji, pašnodarbinātie, jo patreizējā modernā darba tirgus vide ir tāda, ka līguma ir tāda plūstoša lieta. Līdz ar to no sociālā pirāla laugoties, protams, tam ir jābūt spēcīgam. Mēs nedrīkstam tikai un vienīgi mēģināt risināt problēmas, kas bija pagātnē, jāskatās nākotnē. Daudz no šīm eh, problēmām jau šodien izskanēja, bet eh, noteikti daudzas vēl ir tikai priekšā. Cits jautājums ir saistīts ar vienu tēmu, kas eh, šodien netik daudz izskanēja, tad tās ir pārvaldības iestrādnes arvien vairāk uzņēmumu uztraucas par to un piestrādā pie tā, lai e, tajās strādājošie justos labi. No vienas puses tas ir liels izaicinājums, jo politikas veidotājiem mums, respektīvi, ir e, grūti konkrēti noteikt, ko valdībām un Eiropas komisijai vajadzētu darīt, lai uzlabotu vadības stilu uzņēmumos, lai tiešām uh, uzņēmumi piedomāt par sociālajām inovācijām un tā tālāk. Izaicinājumi ir daudz. Pilnīgi noteikti interesanti būs salīdzināt Eiropas situāciju ar ār, ārpasauli, jo Eiropā mēs ļoti daudz piestrādājam pie kvalitātes, bet eh, mēs jau nevaram Eiropu nodalīt no tā, kas notiek citur pasaulē. Un eh, tas varbūt eh, noved pie sasteigtiem secinājumiem, un tomēr es vēlētos, lai šis pētījums tiktu paplašināts un iekļaut arī citus pasaules reģionus priekšsēdētājs. Jā, tā tad eh, darba kvalitāte bieži vien ir saistīta ar politikas mērķi, ja darba kvalitāte ir viens no politikas mērķiem, jo ikvienā nopietni ņemamā politikas dokumentā uh, vienmēr tā kā vairāk darba vietas tiek saistīts ar labāku darba tirgus stāvokli. Un, protams, komisijas sagatavotie dokumenti vēl ir sīkāk jāizvērtē, bet raugoties uz tendencēm, kvalitāte ir ļoti svarīga. Un tomēr Nekad tas nav pārvērties par kvantitatīvu mērķi, piemēram, 75% nodarbinātības līmenis. Tas ir tā kā mērķis, bet eh, klausoties šodienas eh, prezentācijās, vairs neviens tik ļoti tā nerunā par kvalitāti, kā, kā izmērīt kvali, darba kvalitāti. Un kā piemērota dažādām darba tirgus grupām un grupējumiem kritērijas. Ir ārkārtīgi daudz dažādu profilu, un eh, šie profili paģēra drusku savādāk rīcību dažādās situācijās. Un eh, mēģināt visu tā kā savilkt kopā vienā skaitlī diez vai ir pareizi bet eh, tas, ka trūkst konkrētu ciparu, tas eh, politiķiem nevienmēr patīk, tāpēc tomēr cipari ir vajadzīgi. Vadītājs Skarpētas kungs, varbūt, eh, kā jau Toms pieminēja, arī jūs varētu nedaudz sīkāk izskaidrot vadlīnijas, kuras EOS ir izstrādājis, lai mm, noteiktu kvalitāti. Paldies, Herman! Tā tad um, vēlētos pateikt, ka uh, es uh, izmantoju šo pētījumu un mums ir ļoti cieša sadarbība ar Eurofondu. Ļoti produktīva sadarbība, bet, um, kā jau Toms teica, mēs vēlamies um, šo pētījumu, tātad datus iegūt arī no citām valstīm. Vispirms labā ziņa G20 valstis šobrīd runā par darba kvalitāti. 2015. gada eh, deklarācijā ir rakstīts, ka darba kvalitāte ir ļoti spēcīgs motivācijas veidotājs gan individam, gan arī sabiedrībai kopumā. Šobrīd gan ECO, eh, gan arī komisijā, gan arī citur par to tiek runāts bet bieži vien tie bija tieši eksperti, kas darbojās darba tirgu, noteica darba kvalitāti un kā tā tiek mērīta un kā tā tiek um, uh, ietekmēta. Bet uh, tas, ka šobrīd daudzi politiskie līmeņi ir ieinteresēti šajā jautājumā, pierāda to, cik tas ir aktuāli. Varbūt, Herman, es nedaudz niansētāk pakavēšos pie tā, kas šeit jau izskanēja. Viens no iemesliem, kāpēc šobrīd tiek runāts par eh, darba kvalitāti, ir tas, ka varbūt bāžas par darba kvalitāti šobrīd ir ļoti izplatītas. Iepriekš tā saucamā nabadzīgākā strādājošo daļa lielā mērā uztraucās par darba kvalitāti, bet eh, šobrīd Eh, par to jau uztraucās lielais vairums strādājošo. Un eh, šajā statistikas līknē šobrīd tieši lielākais vairums runā par darba kvalitāti. Un eh, šobrīd par darba kvalitāti, par nepieciešamajām prasmēm runā daudzi. Uzņēmumu vadītājiem un arī politikas veidotājiem tad to ir svarīgi zināt, jo ja tiek runāts uz šo vidējo strādājošo, tad eh, tas noteikti ietekmē arī vēlēšanu rezultātus. Tas eh, noteikti ir būtisks solis, ko ir spērus G20. Kāpēc? Tāpēc, ka šis jautājums ir sasar, sasautējies gan apvienoto nāciju darbs, gan Eiropas komisijas darbs, gan arī MKO komitejas darbs ir devuši savu artavu. Ko mēs savu darām? Um, mēģinam izstrādāt tādus kritērijus, kuri būtu salīdzināmi, kuri nemainītos ļoti bieži, kuri būtu salīdzināmi starp valstīm un, ja iespējams, šie kritēriji, lai būtu saistīti arī ar politiku. Uh, Tā bija mūsu ideja strādājot pie šī dokumenta. Eh, sadarbojoties ar ILO, šis eh, darba kvalitātes ietvars, kuru jau pieminējām, sadarbojoties ar ļoti daudzām iesaistītajām pusēm, arī šajā telpā sēdošo, sēdošajiem, tātad to pieņēma G20. G20 ministri pieņēma politikas principus, kā labāk uh, veicināt izpratni un arī kā labāk ietekmēt darba kvalitāti pozitīvā virzienā. Svarīgi ir izskatīt eh, to, kāda ir ieņēmuma līmenis. Manuēl to jau pieminēja, protams, individu labklājībai un eh, pašsajūtai ir svarīgi tas, cik viņi pelna un vai viņi uzskata, ka viņus talanti ir darba tirgu izmantoti kāds tad ir uh, sabiedrības piedāvātājs bezdarbnieku pabalsta gadījumā zaudē darbu. Darba vides kvalitātes indikātori. E, te mēs vērām ņēmām, ņēmām vērā mikroindikātors. Tātad mēģinājām izstrādāt tādus objektīvus kritērijus, ne tikai subjektīvo skatījumu. Tā tad eh, ne tikai kā cilvēki jūtās darba vietā, jo tas būs subjektīvs kritērijs, bet eh, mēs mēģinājām uz to paskatīties objektīvāk. Kā jau minēju, šobrīd šis eh, darba kvalitātes ietvars ir pilnībā saslēgts ar citiem politikas dokumentiem, bet šobrīd Mēs e, to mēģinām vēl tā kā paplašināt. Mans pieminētie trīs temati nav nekas jauns, bet varbūt jauns šajā e, darbā ir darba gaisotnes, darba vides kvalitāte. Un e, Toms jau to pieminēja. Mēs zinām, ka strādājošo labsajūtai darba vidas kvalitāte ir ļoti svarīga. Bet eh, visiem šobrīd ir skaidrs, ka arī ražošanas apjomiem un produktivitātei ir ļoti svarīgs, kāda ir darba vidas kvalitāte. Protams, eh, augsta darba vidas kvalitāte ne tikai rada uh, labus darba apstākļus, bet arī motivē strādājošo. Tātad eh, mūsu darbs skaidri parāda, cik ļoti svarīgs ir kvalitātes aspekts produktivitātes palielināšanā. Tātad šis eh, pārskats piecu gadu garumā par Eiropas valstīm ILO jau sadarbībā ar Eirofondu mēģina ap, apkopot datus arī par citām valstīm, bet mēs, izstrādājot šīs vadlīnijas, mēģinājām vadīties vai šajā pētījumā iekļautie secinājumi un citi momenti varētu tikt iestrādāti arī citos pētījumos. Un, eh, protams, eh, ar eh, statistikas datiem varbūt varētu tos apvienot no visām SAO valstīm un arī jaunatīstības ekonomikām. Vēl mēs neesam tik tālu. Mēs piedāvājam mūsu sadarbības partneriem dažādas idejas un sadarbības modeļus. Pirmais vajadzētu iegūt būtisku datu daudzumu, kas ļautu labāk novērtēt darba vidi. Otrs eh, varbūt vairāk uzmanību vērs uz kādām konkrētām darba kvalitātes izmē, izmērāmām lietām un nevis runāt par ļoti plašu spektru. Tātad iekļaut tikai pāris jautājumus un eh, tātad eh, tad tas tā ļoti sīki izgaismos kādu konkrētu tematu. Tā kā šobrīd jau politikas veidotāji ir sapratuši, cik svarīgi ir dažādas politikas veidojot runāt par darba vidas kvalitāti, tad mums vairs viņi nav jāpārliecina. Bet, protams, darba vēl ir daudz. Paldies! Ļoti skaidri. La, jā, labi. Tagad došu vārdu Ilo. Manuēl, varbūt jūs varētu sīkāk eh, izanalizēt, kāpēc darba apstākļi Ilo ir tik svarīgi. Un eh, arī tāda darba vidas kvalitātes izvērtējumu kritēriji tika izmantot arī e, Tanzānijā. Tā tad varbūt jūs nedaudz varētu pastāstīt no ILO viedokļa. Pirms e, šo jautājumu sīkāk izskatīt, vēlētos piebilst e, Stefan tikko teiktajam, jo jā, tiešām kaut arī darba apstākļi mainās un mainās it visur pasaulē tad šobrīd darba kvalitātes jautājums ir prioritēts ne tikai Eiropas Savienībā, kā mēs dzirdējām G20 par to runā, ILO, protams, arī. Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka 2030. gada ilgspējīgas attīstības darba kārtībā ļoti liels uzsvars tiek likts uz iekļaujošas ekonomiskās izaugsmas kārts, un tas ir ļoti svarīgi. Īpaši šobrīd, kad eh, mēģinām paplašināt Eiropas eh, darba apstākļu pētījumu. Un eh, šobrīd ir skaidrs, ka jā, pastāv vēlme Eh, noteikti vienādas spēles noteikums visiem un, sa un eh, saprotot to, ka darba vidas kvalitāte ir ļoti svarīgs eh, mums visiem faktors. Bet sagatavot argumentētus un pārlie sagatavot pārliecinošus argumentus ir ļoti svarīgi. Protams, eh, mēs to visu saprotam. Tas ir šķiet pašsaprotami. Tomēr eh, to pierādīt arī ir svarīgi, un šeit eh, vēlētos pieminēt tos pūliņus, kurus mēs ILO īstenojam, lai sagatavotu dokumentu, kurā noteiktu, kāda ir saistība starp darba apstākļu uzlabošanu un produktivitātes palielināšanos jo šis jautājums rada ļoti eh, karstas debatas, vai tiešām darba apstākļu uzlabošana ir priekšnoteikums ražošanas eh, apjomu palielināšanai. Un eh, tiešām ir pierādīts, ka labāku darba apstākļu, kā mēs varam argumentēt to, ka labāku darba apstākļu radīšana rada arī labāku produktu kvalitāti. Šobrīd daudzās ražotnēs, daudzās valstīs, piemēram, apģērba ražotāji, kuri pārdod eh, savus apģērbs Eiropas Savienības tirgū, Mēs esam tātad sadarbojušies ar šiem trešajām valstīm eh, un raudzējušies, kādi ir darba apstākļi. Un tiešām empīriski pieredze rāda, un skaitļi ir ļoti pārliecinoši. Ir cieša korelācija starp eh, darba apstākļu uzlabojumu un produktivitāti. Tagad par to, kāpēc darba kvalitāte ir tik svarīga un kā mēs mēģinam pie šā jautājuma strādāt un uzlabot darba kvalitāti arī tajās valstīs, kuru darba tirgus struktūrā ir iestrādāta neformālās nodarbinātības iespēja. Un um, analīzi veikt Beidzot, izrādās, ka darba apstākļu uzlabošana strādā. Un e, tomēr e, tas strādā labāk e, tā saucamo vidēju ieņēmumu valstīs. Jo šīs valstis varbūt arī izveidojas ciešākas tirsniecības saiknes ar citu vidēju ieņēmumu valstīm. Un eh, mēs esam redzējuši būtisku uzlabojumu. Mm, darba vietu nodrošinājumā un investējot darba tirgus institūcijās, ieguvēja visi. To mēs redzējām gan Ķīnā, gan Brazīlijā, gan Argentīnā. Un eh, pēdējos gados ekonomiskā pieauguma piebremzēšana arī rada priekšnoteikumus darba tirgus eh, spēlētāju lomu sakārtošanai. Pie tam eh, tas ļauj nostabilizēt arī um, ražojumu iekšējo tirgu un nevis tikai būt atkarīgam no eksporta. Tagad uh, paldies mūsu ekspertiem un došu vārdu visiem, kas grib uzdot jautājumus. Lūdzu. Vispirms trīs jautājumus. Lūdzu. Paldies. Paldies, ka devāt man uh, vārdu. Es strādāju pie sociālās drošības jautājumiem Bordo universitātē. Verafonda uh, aptauja iekļaujas kopienas juridiskajā ietvarā, kas ir saistīta ar dzīves un darba apstākļiem, piemēram, 89. gada direktīva, eh, tur ir atbilstoša, un tur ir runa par veselību un drošību darba vietā, un arī direktīva par cīņu pret diskrimināciju un par dzimumu līdztiesību. Un šī aptauja eh, ļoti būtiski eh, palīdz uh, arī uh, palīdz īstenot kopienas likumdošanas tekstus, uh, kā tos īstenot, kā tos ievies likumdošanā, un arī vērtē, vai tie uh, kaut ko dod nacionālajā likumdošanā. Un tikko tika uzdots, vai tas tā ir, un arī virkne likumdošanas aktu jau pastāv, un tagad jau ir jāpiemēro Un tas ir tāds būtisks jautājums par to, cik tas ir efektīvi, cik efektīvi un korekti tie tiek piemēroti. Un tas jau ir interesants jautājums. Taču aptaujas secinājumi varbūt ļauj nojaukt robežas un mainīt skatu punktu un pāriet no labošanas pasākumiem pie prevencijas un rūpēties gan par veselību, gan arī par darbu. Tas viss ir saistīts un varbūt, ka būtu iespējams arī uh, apsvērt, uh, uh sasaistīt uh, ekonomikas loģiku un veselību darba vietā. Uh, Un citiem vārdiem sakot, vai uh, varbūt mēs varētu domāt par jaunu ekonomikas definīciju, iekļaujot arī uh, veselību darba vietā, lai uh, tuvinātu, kā jau par to runājām, no vienas puses veselību un ražīgumu. Tādējādi mēs varētu izmantot iespējas inovācijām un uh, arī uh, ņemt vērā ietekmi uz strādājošo veselību, lai uh, panāktu to, ka tiek mainīta uh, rīcība. Un tur mums būtu jāiesaist visi institucionālie, socioekonomiskie ekonomiskie, uh, un citi partneri. Vai vēl kāds grib izteikties? Kris? Kris uh, Demisler, Federation. Krista Mēsters no Darbaņēmēja federācijas Beļģijā. Es izteikšos diezgan klāji, diezgan skaidri, laikam jau vienmēr tā izsakos. Mans secinājums ir tāds, ka nekas eh, derīgs nav gaidāms no politikas stratēģijas līmeņa. Mēs uzklausījām ziņojumu, kur cilvēki apraksta, ka ir dažādas dimensijas un dažādi indikātori, kas uh, spēlē zināmu eh, lomu personīgie mērķi, kas ir vērtīgs, kas ir jēgpilns, un tad pēkšņi e, atbilde ir regulējums. E, ziņojumā tiek tā, tūkstoši kārt teikts, nav tāds viens lisinājums visam, e, un atbilde ir regulējums. Vai salīdzināms indikators jau kopš 80. gadu beigām es runāju, es dzirdu, ka cilvēki runā par uh, salīdzināmiem indikatoriem. Pat jomās, kur indikatori ir izmērāmi, mums nav salīdzināmi indikatori. Kā tad panākt šeit uh, uh salīdzināms indikators? Vēl pēc 20 gadiem mēs neko nebūsim panākuši, ja tas būs mūsu uh, ceļš. Vai jūs zināt, kas ir brownout? Tie ir cilvēki, kurus vairs neinteresē darbs, un šo fenomenu mēs varam novērot uh, institūcijās, kur cilvēki ir tādā zelta būrītī, kur viņiem nav nekāds uh, mērķis, nekāda jēgpilna darba, uh, nekāda um, izaicinājuma un ir liela alga. Un tas notiek arī starptautiskās institūcijās. Varbūt uh, vajadzētu padomāt par to, kā uh, uzlabot uh, Un jūs tad sakāt, ka vajadzētu uzlabot viņu darbu kvalitāti. Mums vajadzētu strādāt kopā ar darba ņēmējiem, ar uh, tiem, kas ir vadošos amatos un vidējā līmeņa vadošos amatos. Mums ir jāraugās uz darba spēka personīgo situāciju un jācenšas uh, panākt labu līdzsvaru starp uh, cilvēku mērķiem. Uh, un kapacitātu un darba situāciju. Viņiem ir jādod iespējas turpināt attīstīt spējas un kompetences, lai viņi visu laiku būtu nodarbināti. Tāds ir mans secinājums. Vai jūs piekrītat šim secinājumam? Provocative question. Jā, diezgan provokatīvs jautājums, bet mēs to uzdosim mūsu diskusijas dalībniekiem. Un tagad trešais jautājums, pirms dodu vārdu atbildēm. Paldies! Man ir jautājums diezgan vispārīgs galvenokārt Skarpetas kungam, bet arī citiem diskusijas dalībniekiem. Skarpats kungs bija tas, kurš minēja, ka mēs konstatējam darba vietu kvalitātes pasliktināšanos, un jūs runājāt arī par šiem pagaidu darbiem, darba vietām. Un mans jautājums atsaucas uz uh, to, uh, kāds ir jūsu viedoklis par to, kādas ir eh, prognozes izredzes eh, um, šīm darba vietām nākotnes ekonomikas attīstībā, ņemot vērā straujo digitalizāciju. Liela daļa eh, darba vietu tiks būtiski digitalizēts. Paldies vispirms varbūt Tomam par pirmo jautājumu par paradigmas maiņu Eiropas Savienībā, kas būtu nepieciešama. Lūdzu. Paldies. Tas nav vienkārši jautājums, bet man šķiet, ka pirmie divi jautājumi runāja par to pašu likumdošanu un regulējums par eh, darba vietu kvalitātu, darba laiku un veselību un drošību. Tas viss ir jāatjaunina, jo regulējums pastāv un nevajadzētu sagaidīt pārāk daudz. Uh, no mēģinājumiem regulējumu mainīt. Mums ir jāpadomā par to, kāds ir vispārējais politikas ietvars, ar kuru mēs saskaramies, kā mēs, kā Eiropas Savienība, cīnīsies pret šiem nedrošības aspektiem, ko mēs eh, izjūtam globalizācijas tehnoloģisko izmaiņu un novecošanas rezultātā. Uh, un arī ņemot vērā nedrošo politisko vīdi, kurā dzīvojam, kā eh, tādā situācijā darboties, saglabāt konkurētspēju un saglabāt mūsu sociālo modeli. Un es domāju, ka tā ir daudz interesantāka diskusija nekā tā par uh, regulējumu un likumdošanu. Bet nu labi, to saka kāds, kura loma ir vadīt uh, komiteju, eh, kas skata šīs eh, lielās politikas stratēģijas un ne tik daudz likumdošanu, varbūt to nevajadzētu teikt parlamentā, kur loma arī ir strādāt pie likumdošanas kā tādas. Tā ir tā saikne un atbildot Krisam, nu jā, patiešām, ja jūs nesagaidāt uh, ka politikas veidotāji atrisinās problēmas, nu tad jāgaida, ka sociālajie partneri darbvietā atrisinās šīs problēmas. Varbūt Tomē kundze arī grib atbildēt uz šo jautājumu par to, vai ir vajadzīgs regulējums, vai tad uh, to var atstāt uh, darba vietu ziņā atrisināt šos jautājumus. Ir skaidrs, ka atbilde, kas būtu balstīta tikai uh, normatīvajos aktos būtu nepietiekama. Un tas arī atsaucas uz to, ko teica Kris. Un tomēr eh, regulējums ir svarīgs, jo tas sniedz zināmu skaidrību par to, kādi ir vadošie kritēriji, kas ir jāņem vērā, lai veicinātu uh, izmaiņas uh, cilvēku rīcībā, lai uzlabotu darba apstākļus. Daudzos gadījumos izaicinājums varbūt nebūs radīt jaunu regulējumu, bet drīzāk nodrošināt, lai tas tiktu ieviests. Un tas nozīmē, ka būtu jāraugās arī uz uh, to, uh, kādu stimulu un sankciju kopumu būtu vērtīgi piedāvāt un kas varētu sasniegt rezultātus, proti likumu ievērošanu. Un tas piemērs, uz kuru es atsaucos eh, iepriekš, eh, runājot par to, kā uzlabota eh, atbilstība tiešām ir nesusi labākus darba apstākļus un lielāku ražīgumu, tas viss ir pateicoties tam, ka šie uzņēmumi, kuri tiešām parāda, uzrāda progresu šajā jomā, saņem stimulu Um, proti pieeju noteiktiem tirgiem. Attiecībā tātad, un, jā, tas bija jautājums, kas tika pieminēts arī šorīt. Mišels Savo par to runāja. Viņš teica, ka ņemot vērā pārmaiņas un transformācija, kas notiek darba uh, veidā, darba apstākļos, kas uh, attiet no tradicionālajām darba attiecībām un kas rada virkni jaunu izaicinājumu, tā skaitā arī e, to, kā, kas jādara, lai nodrošinātu sociālo aizsardzību, viņš uzdeva jautājumu, vai mums ir vajadzīgs atšķirīgs regulējums, vai tomēr mūsu regulējums ir pietiekums. Es domāju, ka tas ir jautājums, uz kuru mums ir jāatbild, ar kuru jātiek galā. Jo īpaši, kad mēs runājam par šo te dalīšanās ekonomiku. Un šīs te pašnodarbinātība un tādas lietas, šī robeža ir ļoti neskaidra. Tātad ir šie viltus pašnodarbinātie, kas patiesībā ir atkarīgi no viena darba devēja, bet viņus, uh, viņiem nepienāks pienācīga aizsardzība. Uh, jo šī te e, ideja par darba attiecībām nav pietiekami visaptveroša, lai ņemtu vērā tās uh, lietas, kas mainās. Tātad regulējums, manuprāt, ir jāiekļauj šajās debatēs. Tā, jums ir šis jautājums par uh, grupām, un tad jums varbūt jāatbild arī uz jautājumu par to, vai ir vajadzīgs vairāk regulējums vai nav. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, um, mēs vēlamies uzlabot darbvietu kvalitāti un risinājums ir uh, regulējums. Varbūt, ka mums vajadzīgs uh, atšķirīgs regulējums, kas ir atbilstošs šim mērķim un tas. Uh, kas tika pieminēts, drīzāk droši vien bija vērsts uz to, ka jāraugās uz pastāvošā regulējuma ieviešanu. Uh, Un tāpēc ir jāskatās uz rezultātu darba tirgū, kā tas ir ietekmējis individus un dažādas grupas. Un eh, tad, kad zināsim, kā tas ietekmē eh, dažādus cilvēkus, tad mēs zināsim, kā regulējums, kur ietekmē un kāda politika mums ir jāievieš, lai uzlabotu to cilvēku situāciju, kur ir zemes kvalitātes darba vietās. Bet paldies par eh, to, ka jūs paplašinājāt šo jautājumu loku, ko mēs apspriežam, proti par to, vai mums vajadzētu uh, mainīt to, kā mēs, uh, kādu mērķi mēs vēlamies sasniegt. Uh, mēs runājam par izaugsmi, un to mēs arī darām OECD. Mēs pārējām no izaugsmes uz uh, iekļaujošu izaugsmi, jo darbvietu kvalitāte arī tur ir iekļaut, jo tur ir iekļauts veselības elements, bet arī uh, pieeja izglītībai un tās kvalitāte. Un, uh, Mēs vēl tik tālu nesam tikuši. Eh, Nē, bet jau otro reizi G20 valstis runā par to, ka tās vēlas veicināt iekļaujošu izaugsmi, un mēs nodarbinātības darba grupā tiešā, tieši pie tā arī strādājam. Par krīsa jautājumu. Atcaucos uz to, kas tika uh, runāts iepriekš, un es piekrītu, ka daudz kam ir jānotiek darba vietā, un tāpēc eh, dialogs starp nodarbinātajiem un eh, darba devēju ir ļoti svarīgs, bet ar to vien nepietiek. Ja mēs raugāmies uz darba kvalitātes ietvaru OECD, tad tur ir runa par darba tirgus drošību vai nedrošību, un tā ir daļa no tā, kas uh, ir jāņem vērā, ir jāanticipē uh, pārmaiņas, kas notiks. Mums ir jāpaliek uh, Eh, jāpalīdz darba ņēmējiem un darba devējiem eh, attiecībā uz tām pārmaiņām, kas notiks. Ja nu gadījumā cilvēkiem ir jāatrod jauns darbs, tāpēc ir svarīgi arī raudzīties uz politikām, kas var spēlēt būtisku lomu. Esam veikuši pārskatu par to, ko politika var panākt. Diezgan daudz uh, Eh, ir pierādījumi, ka eh, politika var kaut ko panākt. Eh, tagad par to, kādas ir prognozes. Tas nav tikai jautājums, kas ir saistīts ar gig ekonomiku. Kāda ir izaicinājuma? Viens no izaicinājumiem ir atļaut tiem, kuru darbam būs izmaiņas, eh, ļaut viņiem pāriet uz eh, citu darba vietu un iegūt šīs eh, kompetences un prasmes, kas ir vajadzīgs. Tātad īsi runājot, mums tiešām ir jāpārdomā mūsu politika mūža izglītībai. Manuprāt, te mēs neesam diezko ko Uh, veiksmīgi šajā jomā. Mums ir jāizstrādā tāda sistēma, kur uh, darba devējiem ir būtiska loma, lai visu laiku apmācītu un pārkvalificētu uh, darba ņēmējs darba tirgu, jo izmaiņas ir ļoti straujas. Ja jūs paraugāties uz tā saucamo giga ekonomiku un dažādiem darba veidiem, tad uh, vai uh, to visu jau iekļauj sociālās aizsardzības sistēmas, un atbildi ir uh, ne īpaši, vismaz eh, ne tik lielā mērā kā darba ņēmējiem. Un tāpēc ir jautājums, kā sociālā aizsardzība var aizsargāt visus darba ņēmējus, lai arī cik neatkarīgi viņi būtu. Ir jāizvērtē, kas uh, pastāv Eiropas Savienībā un jāidentificē uh, programmas, kas būtu piemērotāks. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mums ir e, jāprīko darba ņēmēji un nevis uh, jānodrošina droši kontrakti viņiem līgumi. Varbūt, ka tad darba ņēmēji strādās uh, vairākās darba vietās, tātad mums ir jādod uh, patērē, es atvainojos, darba ņēmējiem tiesības eh, uz apmācību un tiesības izvēlēties apmācību un jānodrošina arī sociālā aizsardzība viņiem. Paldies! I, uh, no, like to... Es vēlos piekrist Krisam. Pēc būtības mēs runājam par kompāniju līmeni, uzņēmumu līmeni. Tur tiks sameklēt labākie risinājumi. Mm, viņa apzinās, kura mūsu stiprās un vājās puses. Nu, jums viegli piekrist, jo darba apstākļu aptauja jums sniedz nepieciešamas pierādījumus. Vairāk par trešdaļu darbinieku strādā tā sauktajās um, tās organizācijās, kur viņi diezgan maz iesaistīti organizatoriskajās lietās. Tātad viņam tiek uzticēti nedaudzi uzdevumi. Un nu, savukārt eh, tādi darbinieki, kas vairāk tiek iesaistīti uzņēmumu darbos, eh, viņi arī atbildīgāk izturas, tas ir labāk uzņēmumam, un tas izriet no eh, aptaujas rezultātiem. Un ja paskatīsimies uz uzņēmumu aptauju, citu mūsu aptauju, jūs redzēsiet tās pašas rezultātus, un mēs esam runājuši ar menedžeriem, ar uzņēmumu vadītājiem, tā teikt, ar uh, augstāku um, vadības līmeni. Un uh, tas vienmēr izskan viens un tas pats. Jo labāk ir darbinieku pārstāvība uzņēmumā, jo labāk uzņēmumam un tā attīstībai. Bet joprojām viena trešdaļa no visiem uzņēmumiem nevēlas iesaistīt darbiniekus. Un darbinieki tur netiek pārstāvēti uzņēmuma līmenī. Uh, Un tieši šeit jāsāk dialogs, jārisina šī problēma, ko bieži var atrisināt vislabāk tieši uzņēmuma līmenī. Priekšsēdētājs turpinām. Es domāju, ka mums ar Krisu būs daudz laika, lai runātu par rūpnieciskajām attiecībām un sociālo dialogu uzlabošanu kompāniju līmenī. Mēs uh, vēl ar viņu parunāsim, galu galā abi esam te beidījām. Lūdzu, mums vēl ir dažas minūtes jautājumiem. Mani interesē tieši rūpnieciskās attiecības. Um, un nišas nodarbinātībai. Darba tirgi kļūst atšķirīgāk, ja mēs runājam par darbinieku, tā teikt, izīrāšanu uz kādu laiku. Nu, varbūt jūs varat runāt nedaudz lēnāk, saka priekšsādātājs. Jā, man ir jātājums par nodarbinātības standārtu formu un nestandartu formu. Šī diferencēšana nevienmēr ir relevanta, mēs redzam dažādas darba formas, uh, diezgan heterogēnas, un eh, šīs atšķirības aizvien eh, straujāk attīstās. Eurofonda uh, eh, ir noskaidrojis, ka šāda darbinieku izīrēšana aizvien sliktāk darbojas praksē. Teiksim, uh, Eiropā mm, šīs aģentūras vēl mēģina kaut kā attīstīties, uh, ieviest inovācijas. Uh, Varbūt tā tomēr ir niša, un tā ir nākotne, jo to nodarbojas daudzas valstis. Varbūt var padomāt mm, par drošības uzlabošanu, par inovācijām šajā jomā. Un nu, tad tieši par šiem, šo standartu nestandartu formu. Mēs esam publiskojuši rokas grāmatu par uh, darba tirgus nākotne Eiropā ir pieejams uh, mūsu tiemekļa vietnē. Uh, varbūt jūs varat ieskatīties un sameklēt kādus interesantus impulsus. Es pārstāvu um, federatīvo, uh, tas ir um, vispārējo darba konfederāciju, un uh, mūs interesē uh, darba organizācija un pieeja darbiniekiem. Tad kā organizēt sadarbību, darbinieku sadarbību ar arotbiedrībām uzņēmumu līmenī. Un vēl viens elements, par ko es pārāk maz esmu dzirdējis, šī plājas starp um, tiem, kas uh, gūst labumu no labiem darba apstākļiem, un tiem, kas negūst šos labumus. Mm, tie ir tāda plaisa. Starp tiem, kas dzīvo labi, un tiem, kas dzīvo slikti. Tie, kas dzīvo slikti, runājot tieši par šo līgumdarbu, uh, tās ir durvis, eh, pa, kuriem, pa kurām iezogas šis trauslums darba apstākļos, līdz pat diezgan radikālām formām. Un eh, mani pārsteidz, ka Eiropas Savienībā eh, mums ir uzņēmums, ko vajā par nedeklarēto darbu. Tas liels Francijas uzņēmums Francijā, nu neteikšu kas tieši par uzņēmumu, bet nu, man nepārsteidz, ka uh, Eiropas sirdī praktiski notiek šādi noteikumi pārkāpumi tiecībā uz darba apstākļiem. Nu, kā tad ir? Ir uh, tādi darbņēmēji, uh, kam, kam ir visas tiesības, un ir citi darbņēmēji, kam vispār nav tiesība. Kā tad ir ar šo līdzsvaru starp šiem divām grupām? Varētu teikt, ka situācija tiek regulēta, bet eh, nu, jau vairāk par 20 gadiem es strādāju šajā jomā, un es uh, skatos uz šo regulējumu, un īstenībā ne jau mazie uzņēmumi uh, neievēro noteikumus, bet drīzāk lielie, kas uh, noteikumus pielāgo savām vajadzībām. Barbara, varbūt es pajautāšu tev, kā tu teici, nu, teici kaut ko sliktu par mūsu aģentūras darbu, un tu teici, ka tur eh, darba kvalitāte parasti ir zema. Kā tu to domā? Nē, tā es gluži nedomāju. Vienkārši ziņojumā rakstīts, ka nodarbinātības status ietekmē darba apstākļus un darba kvalitāti. Tā to skaidri var apgalvot un to skaidri var redzēt. Pašnodarbinātiem, darbaņēmēji, ierēģi. Tā var salīdzināt šīs grupas un cilvēki, kas ir, teiksim, ierēģi, viņu situācija ir labāka salīdzinot ar līgumdarbiniekiem vai pašnodarbinātām personām. Lūk, tādi vienkārši ir rezultāti. Nākamgad mēs sāksim specifisko sekundāro analīzi un pētīsim šo saikni starp nodarbinātības statusu un darba apstākļiem. Uh, jo tas ir tā vērts. Paskatieties, kas notiek ar šīm nestandarta nodarbinātības formām un kā tās ietekmē situāciju apstā, apstākļus darba vietām. Paldies! Varbūt mm, Tom. Paldies, jā, ar šī dihotomija, standarta, nestandarta formas. Um, Tas ietekmē situāciju darba tirgu un darba tirgu vispār situācija kļūst aizvien heterogēnāka, tā kā man jāpiekrīt Stefano, jāfokusējas uz cilvēkiem, nevis uz līgumiem, varbūt vairāk jāskatās, kas notiek uzņēmumos, kas tur eh, par praksēm tiek eh, ievērotas. Man bija ļoti labi aģentūras darbi. Uh, bija ļoti labi nosūtīto darbinieku mm, projekti. Tie iespējams daži kolēģi šeit zaldē ir nosūtīti, varbūt pat uh, līdz Eurofondam ir nosūtīti, bet, nu, uh, šķiet, ka varam tagad aizmirst par šiem niansēm, dalot cilvēkus kategorijās atkarībā no viņu līguma tipiem. Uh, Un drīzāk jāskatās uz cilvēku pieredzi darba vietā un darba apstākļiem, nevis uz šīm plašajām administratīvajām kategorijām, ko eh, mēs turpinām skatīt jau daudzus gadus. Tad globālāka perspektīva. Tagad paldies, saka Tomē kundzim. Šī binārā definīcija nodarbinātības standarta, nestandarta no, nodarbinātības forma. Tā nestandarta forma ir e, dažādi veidi līgumi, vis, e, visa šī līguma kopa. Tas izriet no tā, kā attīstās mūsu ražošanas aktivitātes, mūsu globālā sabiedrība, tā teikt, realitāte diktē savus nosacījumus, un nevaram aizmirst, ka industrializētajās valstīs uh, arī Eiropā. Vidēji 70% no darba ņēmējiem strādā ar līgumu. Tad, tad īstenībā tas ir kļuvis par standartu. Un te šādi te, te, te, te notiek paradigmas izmaiņas. Un svarīgi ir uh, sekot līdzi situācijai šeit uh, veikt monitoringu. Un vēl viena lieta, kas te svarīga, nav jau tā, ka visas nestandarta nodarbinātības formas ir sliktas vai ka tās visas nedarbojas. Nu, te pastāv, teiksim, sezonāls darbs, pagaidu darbs, Un uh, tam ir labi iemesli, lai ātri rēģētu, lai aizstātu darbinieku, kas varbūt uh, dodas uh, maternitātes atvaļinājumā, kāds ir ātri jāpieņem darbā, bet uz, ne, uz neilgu laiku. Tā kā nevajadzētu demonizēt tagad nestandarta nodarbinātības formas, tās bieži ir vajadzīgas, un ja runa ir par leģitīmu darbu, kāpēc nē, lai, lai, lai tās paliek. Uh, Problēma jau tāda, ka ļoti bieži notiek ļaunprātīgā izmantošana tieši pie nestandarta nodarbinātības formām, nolūkiem, kas ir pavisam citi nolūki. Teiksim, ir uh, uzņēmumi, kur 70% darbinieku ir ar pagaidu līgumiem. Cik ilgspējīgi var strādāt šāds uzņēmums? Un pēdējais punkts. Zinu, ka mums ir spiediens, laika spiediens. Svarīgi ir skatīties uz trajektorijām. Noteikta brīdī jūsu dzīvē jūs nonākat darba tirgu, jūs iekļaujaties tajā, jūs vēlaties stabilu situāciju. Un, savukārt, teiksim, iespējams, ja jūs vēlaties nomainīt darba vietu, cik tālu tas jums ir pieejams uh, un kā, cik labas nodarbinātības politikas tam izveidotas. Paldies uh, uh par atbildēm, paldies uh, paneļu dalībniekiem par um, uh, jūsu līdzdalību. Un tagad uh, pienācis laiks noslēdzošiem komentāriem, un es aicinu Ēriku man pievienoties. jā, jā, jā. All, uh, as... Godātie viesi, jo parasti jūs tā kā vadījat uh, sēdes, bet uh, es jums apsolu, ka mēs runāsim ļoti īsi. Ļoti svarīgi, ka mēs šodien diskutējam par darba apstākļiem, darba Uh, vides kvalitāte, šie jautājumi ir dienas kārtība arī globālā līmenī. Stefāno pirmajā panelī teica, ka mē, mums vajadzētu šo pētījumu īstenot biežākā reize piecos gados. Mēs esam, tātad Eurofond ir neliela aģentūra un arī akademiskā līmenī mēs neesam milzu zivs. Uh, bet eh, mana kolēģa Agnēs un arī citi kolēģi saka, tātad mēs, kas strādājam darba apstākļu novērtēšanas komandā, sadarbojoties ar SAO, sadarbojoties ar ILO, ir ļoti svarīga sadarbība arī ar dalību valsts statistika apkopojošajām iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem dalību valstu līmenī. Jo datu daudzums, kas ir jāapstrādā, bet savienotu datu saķēdēta data daudzums ir milzīgs. Šodien eh, arī diskusijās kļuva skaidrs, ka Eiropā nav varbūt tādas eh, iestrādnes, mēs runājam par 28 dalību valstīm, tātad norit gan kondensēšanās, gan diversifikācija. Izskanēja ideja, ka vajadzētu sīkāk eh, pāanalizēt datus. Piemēram, 85% strādājošo Eiropā ir lielā mērā apmierināti ar savu darbu, ar darba apstākļiem. Es eh, ieraugot šo skaitli, tā tad bija ļoti pārsteigta, jo man šķita, ka šim skaitlim vajadzētu būt mazākam bet e, mēs mēģināsim e, izanalizēt arī tās atšķirības un piemēram, neakadēmisko darbu, tāda sadrumstalotība. Un par darba kvalitāti runājot, visas nozars apvienojot, vidas, darba vidas kvalitāte uzlabojās. Un ir, protams, arī tādi darbi un tādas darba vietas, kuros apstākļi neuzlabojās. Būs eh, tuvākajos gados eh, tādas nozars, kuras mēs izskatīsim sīkāk. Piemēram, eh, dzimumu daudzveidības jautājums. Jo problēma šķiet pastāv, ka sievietes un vīrieši nesaņem vienādi darba tirgū strādājot bet mēs mēģināsim sagatavot arī eh, specifiskāku statistiku katrai dalību valstī, un ne tikai dalību valsts līmenī, bet arī reģionālā līmenī. Marita Empula priekšsēdētājas vietniece jau teica, ka eh, ļoti būtiski būtu paraudzīties uz dzimumu pārstāvniecību darba tirgūs, darba tirgos reģionālā līmenī. Kā visi zinām, populisma pieaugums gan Amerikā, gan Eiropā ir saistīts ar cilvēku bailēm. Tātad to jau teica pirmajā panelī runājošie, ka darba elastība, šis te elasta drošums ir ļoti svarīgs aspekts. Un Par sociālo pilāru runājot, tas ir svarīgi, bet eh, tas ir tāds eh, daudz plašāks uzdevums. Un mēs, kā Eiropas Savienības aģentūra, esam ļoti priecīgi, ka mūsu devums tiek ņemts vērā izstrādājošo sociālo pilāru. Es jūs sīkumā iepazīstināšu ar to, ko plānojam darīt 17. 8, 18. gadā, bet, eh, un īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka šeit ir sapulcējušies augsta līmeņa akadēmiskajā jomā strādājošie. Tātad mēs vēlamies detalizētāk izanalizēt šos raupjos datus, uh, Un vēlreiz būtu svarīgi atkārtot, ka sadarbībā ar ILO mēs mēģināsim arī e, pretstatīt mūsu datus un pāanalizēt, kā tas izskatās tādā kopīgākā gleznā, salīdzinot ar, di ar Dienvidu Koreju, Ķīnu, Ameriku un tā tālāk. Mēģināsim analizēt arī darba apstākļus un to, cik lielā mērā strādājošie ir ieinteresēti un kā tas veicina strādājošo prasmi un zināšanu pieaugumu. Tas ir ļoti svarīgi uzņēmumiem izstrādājot eh, savu attīstības politiku. Um, paraudzīsimies arī uz strādājošo veselības situāciju, kad uh, iepriekšējais runātājs teica, tātad OŠA ir vēl viena aģentūra, kas galvenokārt runā par darba drošības un, un veselības viedokļu apstākļiem. Barbara jau pieminēja, ka par nodarbinātības statusu un darba apstākļiem runājot, ko mācīties. Un šorīt, kā priekšpusdienā, tā pēcpusdienā tika runāts par to, ka izveidosim eh, ilgtspējīgu tādu ietvaru un veiksim arī 17. gadā pētījumu, eh, kurā mēģināsim eh, noskaidrot, vai ir nepieciešams par darba kvalitāti runājot kaut kā sīkāk izstrādāt kritērijus. 18. gadā mēs paraudzīsimies uz dažādiem datu failiem, kas mums ir, tajā skaitā arī uh, dzīves gājuma pētījums, dzīves kvalitātes pētījums. Tas galvenokārt tieši ir vērsts uz iedzīvotājiem, tātad darba kvalitātes jautājums vairāk saistīts ar uzņēmumu fizisko vidi. Bet um, Šis otrs mūsu īstenotais pētījums, ceram, arī palīdzēs Eiropas politika izveidē. Visbeidzot, 18. gadā izskatīsim arī to, cik liela ir strādājošo motivācija pēc iespējas ilgāk strādāt, tātad gadu ziņā ilgāk. Jo stratēģiski ilgtspējīgas eh, koncepcijas pamatā ir tas, ka mēs vēlamies cilvēks pēc iespējas saglabāt darbā. Nu, un, protams, mūsu ieteikumiem jau nebūs nekāda svara, ja tie netiks īstenot dzīvē. Jau rīta pusē izskanēja, ka mūsu sadarbība ar politiku izstrādātājiem ir ļoti cieša un ļoti specifiska. Un visbeidzot, tā saucamais eh, pētījumu uh, kartēšanas instruments. Mēs eh, nevarējām to šeit jums prezentēt pulkstens deviņos, tā bija domāts, bet tagad eh, tas ir pieejams. Jūs varat eh, izmantot šo datu arhīvu. Mūsu mājaslapa strādā tātad akadēmiķi un citi interesanti ir mudināti izmantot šos datus. Un visbeidzot, es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam. Vienīgais, ko vēlētos varbūt nākamreiz šeit redzēt, lai mums būtu kafeja, jo tādējādi um, pēd, pēdēji tātad tieši pēcpusdienā šķiet pēc sātīga pusdienām mūsu uzmanība nedaudz noplaka. Vēlētos pateikties visiem panelistiem, vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur strādāja pie darba vides kvalitātes pētījuma, un vēlētos pateikties arī mūsu Briseles pārstāvniecībai. Ā, protams, protams, vēlētos pateikties arī tulkiem. Ļoti kvalitatīvs tulkojums. Okay. nice evening! Lai jums visiem jauks vakars un tiekamies pavisam drīz! Ah, I forgot Matthew. Our... Vai es aizmirsu par Matthew, kurš zīmē šeit, eh, zīmē šeit karikatūras. Viņš visu laiku tā kā zīmēja, kas šeit notiek, un mēs viņa zīmējumus leju pielādēsim mūsu mājaslapā. Paldies, Matthew!